Hello everyone! Labdien visiem! Um, we'd like to stay within the schedule. Mēs gribētu turpināt strādāt saskaņā ar ieplānoto laiku. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, lūdzu, sagatavojieties uzklausīt ārkārtīgi interesantas lekcijas un lūdzu, esat arī gatavi uzdot jautājumus. Uh, Es gribētu sveikt jūs visus. Mēs turpinām mūsu uzklausīšanu bēgļu jautājumos. Tagad kārtējā daļa mūsu sarunāja piekļuve efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs šajā sanāksmes daļā par to runāsim. Tātad tiesības uz efektīvu aizsardzību. Par to ir rakstīts arī Eiropas Savienības pamatiesību harta. Droši vien zināsiet, ka arī Eiropas Savienības dibināšanas līgumā ir attiecīgās atsauces uz pamatiesību hartu. Varbūt dažos vārdos par to, cik svarīga ir nodrošināt piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tas ir nepārprotam iestrādāts tiesību sistēmā, arī pamattiesību nolīgumos, par to ir runāts, efektīva aizsardzība ir ar nolūku, lai īstenotu pamatiesību īstenošanu, jebkurā formā, jebkurā veidā, kā būtu jānodrošina šīs uh, tiesības saskaņā ar um, tiesību sistēmu, tad tas ir jādara. Strasbūrā atrodas Eiropas padome, un tur ir arī cilvēktiesību tiesa. Tā pārsvarā strādā tieši ar tiesisko aizsardzības līdzekļu tematiku, un tātad tiesiskais aizsardzības līdzeklis darbojas efektīvi, ja ir iespējams šo tiesību īstenot vai šīs tiesības īstenot, un, ja ir iespējams sniegt tātad šo attiecīgo aizsardzības līdzekļu izpausmu vai izpildi. Tad mēs runāsim par šo te e, tēmu. Mums būs sekojuši runātāja Sabīna Hekspil. Viņa ir Luksemburgas cilvēktiesību tiesas apakšnodaļas vadītāja. Tad nākamais runātājs mums ir Sēržs Bodāra. Tātad bijušais ārvalstnieku tiesvedības padomas priekšsēdētājs, tālāk mums būs Nēls Valsons. Es atvainojos, tad viņš ir arī, iepriekšējais runātais ir arī Briseles brīvās universitātes Eiropas studiju un tiesību fakultātes darbinieks. Tālāk Tālāk mums ir Nēls Falcons, aditus direktors, Maltas universitātes vieslektora asistents, Eiropas patvērumu atbalsta biroja uzraudzības emuāra autors, un nākamais runātājs ir eh, doktors Denhejers, Meijera komitejas loceklis, tā ir pastāvīgā ekspertu komiteja starptautiskās migrācijas bēgļu tiesību un kriminālu tiesību joma. Mēs sāksim ar Hekspilas kundzi. Viņa runās eh, par precedentu tiesībām tieši saistībā ar efektīvas eh, aizsardzības līdzekļu piekļuvi no Eiropas eh, cilvēku tiesību puses. Paldies priekšsēdētāji. Efektīvās aizsardzības eh, pieejamība to garantē 47. pants pamatiesību hartā. Šīs tiesības ir garantētas pilnīgi visiem, tāpat kā jebkura, jebkuri citi tiesību paveidi. Uh, Šīs garantijas ir ierakstīts Eiropas Savienības primārojos aktos. Tas darbojas jau kopš Lisbonas līguma spēkā stāšanās 1. decembra 2008. gada. E, šī sistēma eksistēja arī iepriekš, to regulēja e, tiesas jurisdikcija e, un darbojās tas viss apmēram jau gadsimta ceturksni. Un šī Tādēļ eh, perioda laikā piekļuva tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir neatņemama tiesību sastāvdaļa. Šīs tiesības tiek piešķirtas pilnīgi visiem eh, kopienas locekļiem un Eiropas eh, konvencijā par brīvībām un cilvēktiesību aizsardzību 13. pants par to runā. Tātad viss tas ir garantēts Eiropas ties, tiesību sistēmā līdz takus vienlīdzīgi attieksmē pret vīriešiem sievietēm un mēs zinām arī Džonsona lietu 86. gada, kur pirmo reizi šis tiesību elements tika arī apstiprināts. Šīs tiesības tiek garantēts pilnīgi visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā līdztekus brīvā tirgus ap, veidojumam un tātad tiek regulēta arī patvērum politika un arī citi aspekti. Tāpēc tātad šis jautājums par patvērumu ir šīs sistēmas neatņemama sastāvdaļa, to lielā mērā regulē arī cilvēktiesības. Principā šeit mēs varam runāt par dalību valstu jurisdikciju, šeit eh, ir jāgarantē šī aizsardzība tieši no dalību valstu puses un arī jānodrošina nu, piekļuve efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Eh, principā eksistē nacionālo likumu kopums, Bet eh, tajā laikā, kad nebija regulējums Eiropas Savienības līmenī, tad attiecīgi katrai dalību valstī bija uzdevums noteikt atbildīgo jurisdikciju, attiecīgi noregulēt visus šos procesus, kas nodrošina efektīvu tiesisko aizsardzību, kas nebūtu pretrunā ar Eiropas normām. Tātad tā ir autonomija, kas pieder dalībvalstīm, Un tā tad mēs tādā veidā varam runāt arī par efektīvu pieeju. Um, nacionālo procedūru modelitāte netiek īstenota tad, kad cilvēks izmanto savas pārsūdzības vai apelācijas tiesības. Kā es teicu, nacionālajai jurisdikcijai ir jānodrošina efektīvās apelācijas tiesības, tīpaši patvērum tiesību jomā. Cilvēktiesību tiesa spēlē noteikti lomu šajā sistēmā, sadarbojoties ar nacionālām tiesām. Ir arī preliminārā procedūra, ka šis prejudiciālais nolēmums, kur ir iespējams attiecīgi lūgt tiesību aktu interpretāciju. Un šajā tekstā ir iespējams uzdot arī jautājumus par noteiktām normām, kas regulē piekļuvi efektīvai aizsardzībai. Tad kādas ir šīs normas, kas regulē e, šo piekļuvi? Šīs prasības ir dažādas, tās ir arī dažādas, dažādos apstākļos, parasti tiesību normas šeit ir ļoti bagātas, tad ļoti liela daudzveidība pastāv. Un 29. jūlijā 2011. gadā bija Sandberga lieta akta, kas 2005. Eh, gada, 85. gada direktīvu eh, regulē tātad par bēgļu statusu dalībvalstīs. Samba Džufa kungs bija Mauritānijas pilsonis, un viņš bija iesniedzis pieteikumu lūgdams eh, starptautisko aizsardzību, iesniedzis šo lūgumu Luksemburgas tiesā. Savā prasījumā viņš deklarējis, ka Mauritāniju viņš ir atstājis, tāpēc, ka viņam draudzēja verdzība, un eh, tāpēc viņš ir ieradies Eiropā, lai attiecīgi dibinātu savu ģimeni un dzīvot labākos apstākļos. Savā prasībā viņš rakstīja, ka viņš ir arī nosadzis 3000 eiro no sava bijušā darba devēja, tad pirms e, došanās uz Eiropu, un ja viņš atgriezīsies atpakaļ uz Mauritoniju, tad, tad būs tā, ka e, viņa bijušais darba devējs viņu atradīs un nogalinās. Tad tiesa lēma tā, vispirms e, Sambadžofa kunga prasība tika izpētīta pātrinātā kārtā, un otrkārt, ņemot vērā šo pātrināto uh, procedūru prasība tika noraidīta, ņemot vērā to, ka Samba Džufa kungs bija iesniedzis viltotu pasi un ka viņa prasība balstījās tieši uz ekonomiskiem apsvērumiem un tas nesaskanījā ar prasībām, kas regulē bēgļu patvērumu pie, piešķiršanu. Tad, lūk, tāds bija lēmums, Luksemburgas likumdošana nosaka, ka tad, kad kāds iesniedz pieteikumu pēc patvēruma un tas tiek izskatīts pātrinātā kārtā, tad ir iespējams iesniegt apelāciju administratīvajā tiesā, bet attiecīgie lietas iesniegšanas un pieteikuma iesniegšanas uh, grafiki vai termiņi ir īsāki. Un dažkārt ir gadījumi, kad jūs nevarat iesniegt apelāciju. Luksemburgas jurisdikcijā nav iespējams apelēt arī vai iesniegt pārsūdzību, ja kaut kas ir lemts pātrinātā garā. Tad tiesa uzdeva eh, jautājumus, vai šī lieta saskana direktīvas prasībām, un otrkārt, ja direktīva eh, apstiprina un pieļauj šādas procedūras, vai šis režīms ir sas, saskan ar tiesībām piekļūt efektīvai aizsardzībai. Luksemburgas administratīvā tiesa nosūtīja šo lietu Eiropas kopientiesā. Atgriežoties pie direktīvas teksta, direktīva saka, ka ir iespēja piekļūt uh, apelācijas procedūrām tādā gadījumā, ja lēmums attiecās uz patvērumu statusa pieprasīšanu. Un tā kā šeit bija pātrinātā procedūra, attiecīgi tā bija saistīta ar patvērumu procedūru, tad uh, lēmuma ir pasvītrots, ka šeit ir bijis pātrināta procedūra, tā ir tieši saistīta ar patvērumu prasīšanu. Un tiesa skatot šo pārsūdzības lietu, interpretē šo situāciju, tātad pamatojoties uz to, ka ir bijusi pātrinātā procedūra, tad tas tika traktēts kā pātrinātais lēmums, pirms galējā lēmuma pieņemt vai noraidīt pieteikumu pieteikumu vai iesniegumu. Tātad tiesa interpretē šo pieteikumu tādā kārtā, ka ja tas ir sagatavošanas lēmums, tad tam obligāti nav jāiziet atsevišķa apelācijas procedūra saskaņā ar direktīvu. Luksemburgas režīms tika deklarēts par pareizi, tad tika nodrošināta piekļuva efektīvai aizsardzībai. Šādā kontekstā ņemot vērā iespējamo jurisdikciju. Tad tiesa uzskatīja, ka tikai galējais lēmums ir lemj par lietas būtību, nevis iepriekšējais pagaidu lēmums. Un kas ir ļoti svarīgi šajā kontekstā, svarīgi ir skatīties, kāds ir motīvs, E, šis motīvs, kāpēc tiek lūgts patvērums, to tiesnesis pārbauda padziļinātā procesā. Bet šeit Luksemburgas gadījumā bija pātrināts režīms, un šāda režīma garā tika konstatēts, ka bija iesniegta viltota pase, kā arī tas tika konstatēts, ka saskaņā ar kompetentās iestādes lēmumu viņa pieteikums tika uzskatīts par pamatotu. Jebkuras lietas pamatojumu izskata tiesnesis, tas notiek arī apelācijas gadījumā, kad tiek noraidīts kaut kāds vai pārsūdzēts iepriekšējās tiesas lēmums, un šeit ļoti svarīgi ir ievērot efektīvās aizsardzības tiesību visus aspektus. Ja Luksemburgas tiesa būtu nākusi klajā, ka nav, ar lēmumu, ka nevar, ies, nevar pārsūdzēt pātrādās procedūras lēmumu, tas nozīmētu, ka šīs pātrinātās procedūras lēmumus nevarētu pā, padziļināti izpētīt, un attiecīgi tad nevarētu spriest par lietu pēc būtības. Ja notiek noraidīts līguma lēmuma prasības noraidīšana, tad ir jāizpēta šī lieta no paša sākuma. Tad ir tiesa lēma, kad atsevišķi uh, iesniegt apelācijas sūdzību nav nepieciešams. Tiesa izpētīja arī cits lēmums, citiem vārdiem tika izskatīts arī tāds periods, kur ietvaros ir iespējams šo apelāciju iesniegt. Tas ir 15 dienas, tad, ja ir ātrā procesa 15 dienas, normālā gadījumā ir mēnesis apelācijas iesniegšanai, un vēl tā ideja, ka ir jāskata lietu pēc apstākļiem. Uh, Un uh, Nacionālās tiesas tiesnesis parasti pārbauda to, vai ja konkrētajā situācijā 15 dienas ir pietiekami ilgs termiņš, lai ļautu sūdzības iesniedzējam savākt viss nepieciešamos materiālus, lai iesniegtu apelācijas pieteikumu. Šī procedūra tiek regulēta dalībvalstīs. valstīs Un tie, kas lūdz patvērumu, tie, protams, ir ieinteresēti iegūt pēc iespējas ātrāk tiesas lēmumu, un tāpēc eh, ātrā procedūra, mūsuprāt, ir kaut kas tāds, kas ir par labu sūdzības iesniedzējiem. Turklāt darbojas tikai viena apelācijas instance, un Mūsuprāt, tas nav pretrunā efektīvas piekļuvis tiesībām. Jums ir jāsniedz piekļuvi tikai vienai tiesai, nevajadzētu nodrošināt vairākas jurisdikcijas līmeņus un piekļuvi tiem. Paldies! Es pacentīšos organizēt mūsu darbu tā, ka beigās paliek arī eh, laiks jautājumiem, lai jūs varētu vēl detalizētāk pastāstīt par to, visu. Tagad es došu vārdu Seržam Bodāram, un viņš runās par interpretācijas dažādību dažādās dalībvalstīs, un rezultātā arī dažādos efektīvas aizsardzības līdzekļus. Paldies, priekšsēdētāji! Varbūt es varētu sākt ar praktiskas dabas informāciju. Atšķirībā no vairums citu runātāju, ko dzirdēsiet šodien, es e, nepārstāvu tikai vienu iestādi, vienu organizāciju. To varētu uzskatīt par savu veidu labumu, bet es runāju tāpēc, ka man ir liela e, pieredze dažādās iestādēs, es ceru, ka jūs redzēsiet, ka mana prakse var arī sniegt e, labu tiesisku aizsardzību patvērumu meklētājiem. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz problemātisku, problemātiku, kas uh, bija ļoti svarīga manā valstī. Nepieciešamība integrēt uh, efektīvas uh, tiesiskās aizsardzības sekas harmonizācijas procesā. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka harmonizācija ir Eiropas kopējās patvērums sistēmas pamats. Runājot par harmonizāciju, par ko tad te īsti runa patvērums sakarā? Ideja ir pavisam vienkārša, ka pat pieprasot patvērumu, uh, Eh, cilvēkam, kas to dara, jābūt vienādām iespējām, neatkarīgi no tā, kurā dalībās viņš to pieprasa. Kad mēs runājam par efektīviem tiesiskiem līdzekļiem, tad arī šai gadienā ideja ļoti vienkārša. Tas izriest no hartas 47. panta, tas nozīmē, ka katrs individuālais atsevišķais spriedums, lēmums, kas noraida patvērumu meklētāju var kļūt par neatkarīgas tiesas izmeklēšanas avotu, taču neatkarīgās valstis, dalī, neatkarīgās tiesas dalībvalstīs ir daudzas un patiesībā ir īpašas tiesas, kas nodarbojas ar patvērumu jautājumiem vai šāda veida tiesas veido vairāki tribunāli, piemēram, Beļģijā tā ir ir tikai viena jurisdikcija, taču tiesneši šādos gadījumos sanāk kopā no vairākām tiesām, un, piemēram, man ir gadījies būt eh, klāt tādā sēdēs, kur tiesneši pārstāv 30 dažādas tiesu prakses. Nu, patiesībā īpaši viegli tas nav, bet, nu, tas ir citas dabas jautājums. Tātad šis jautājums ir jo īpaši svarīgs patvēruma sakarā jo harmonizācija un tiesu prakse, tur arī būtu jāmeklē saikne, bet te galvenā nozīme ir tieši lielajai interpretācijas jeb traktējumu lomai. Un patiesībā šāds traktējums paredz arī subjektivitāti. Un šī subjektivitāte vispirms izpaužas uh, faktu uh, secināšanā ļoti rēti patvērumu meklētājs var tiešām sniegt pilnīgi uzticams pierādījums. Ja patvērumu meklētājiem jāpierāda, ka viņš tiek vajāts savā valstī, tad nav tik viegli to pierādīt. Nu, tikai tad, ja dokumenti ir viltoti, tad, protams, pirmā reakcija ir negatīva no ierēģiņa puses. Tātad būtībā. Uh, Pierādījumi ir ļoti maz. Kad tie tādi pastāv, tad eh, nav pārliecības par to autentiskumu, un mums arī vispār nav iespēju pārliecināties par šo autentiskumu. Tātad, kā mēs konkrēti rīkojamies? Tad mēs vienkārši pievēršamies tam, ko dēvē par uzticamības pārbaudi. Nu, arī šeit uh, tie ir visnotaļ subjektīvi. Es ticu vai neticu. Mm, daudzi pieprasījumi tiek noraidīti, pamatojoties uz šo subjektivitāti. Šodien mēs varam runāt par ļoti skaistiem principiem, taču es varu sacīt, izrietot no manas praktiskās pieredzes, daudz gadu garumā, vairums noraidījumu bija pamatojoties to, ka cilvēkam netic. Tā tad ir šis eh, uzticamības eh, subjektīvisma jautājums, patvērumu jautājums. Un tad vēl arī nav tik viegli kvalificēt konkrētos faktus, kā tos kategorizēt. Arī šai gadienā cilvēks rīkojas pēc subjektīviem apsvērumiem saskaņā ar, ar eh, Ženēvas konvenciju. Eh, ir runa par to, ka cilvēkam ir pamatotas bailes no vajāšanas, bet bailes arī ir kaut kas subjektīvs. Nu, tad, ja mēs uh, uztveram bailes par uh, kaut ko loģisku, tad, uh, tad savukārt tā kaut tās <laughs> nevar uztvert par loģiskā. Tātad, kādi ir efektīvi tiesiskās aizsardzības uh, līdzekļi? Es te nerunāšu par uh, tiesību interpretēšanu praksē. Šie jautājumi saistīti ar uh, lielu subjektivitāti, bet galvenais ir nosūtīt pirmās instances lēmējiem skaidru vēstījumu. Tiem vēstījumiem, kas ir vienā valstī, un es jums varu pavisam skaidri sacīt, ka šīs uh, konsekventais vēstījums vienā valstī arī nav tik viennozīmīgs, tad tālāk jānosauta konsekvents vēstījums visām dalībvalstīm un tālāk saistībā ar visām administratīvajām praksēm, vai tur būtu runa par ombudu vai par eh, eh, dažādām citām iniciatīvām, cilvēktiesību līgas iniciatīvu ja mēs negribam uh, aizmirst par visiem harmonizācijas centieniem, tad ir jāpanāk, lai šie vēstījumi dažādās valstīs nebūtu pārāk atšķirīgi vai arī tās pašas valstīs ietvaros būtu vienādi. Tad kā pie tā nonāk? Nu, man nav nekāds burvim nūjiņas, taču ir kaut kādi noteikumi, kas mums varētu līdzēt. Pirmais noteikums ir pavisam skaidri diferencēt administrācijas un administratīvo iestēžu un tiesu lomu. Tas ir. Uh, Kvalit, es to devēju par kvalitātes schēmu, Eh, kas norāda to, cik lielā mērā tiesnesis ir saistīts ar, ar administratīvajiem, administratīvajiem iestādēm. Un otrkārt, jāformalizē eh, prakse, kas pastāv pirmās instances eh, pārbaudes procedūrā. Un es to devēju par subjektivitātes tirāniju šajā uh, jomā. Mēs te lielā mērā formalizējam ne tikai labo gribu, bet lielā mērā ar minimālos noteikumus. Tur runa par to, kā tiek izsvērti objektīvie un subjektīvie kāda pieprasījuma elementi un kā tad mēs katru lēmumu motivējam. Šī formalizācija ir svarīga arī tāpēc, ka tā ļauj otrajai instancei formalizēt tiesnešu kontroli, tad viņi paši tiesneši varēs īstenot objektīvāku pārbaudi. Nu, mēs varētu to rezumēt, kā iesaistīt eh, to, kas eh, izriet šodien no prakses, tiesu eh, reālajā praksē. Iepriekšējais administrīvā tribunāla uh, Priekšstādātājs eh, uzdev šo jautājumu, kurš tad pārbauda tiesnesi? Tiesnesi pārbauda administrāciju. Vairā, vairumu valstu tad ir augstākās instances tiesnes, kas pārbauda zemākās instances, pirmās instances tiesnes, tātad apelācijas tiesnes pārbauda pirmās instances tiesnes. Tā ir šāda piramīda. Pātvērumu lietā šai piramīdai ir jābūt efektīvai visās valstīs. Nu, tā būtu tāda kā hipotēze, Taču ir viens gadījums, par ko es esmu pilnīgi pārliecināts, par to, ka Eiropas Savienības līmenī e, šīs piramīdas, šī piramīda ir apcirpta. Katrā valstī ir savas piramīdiņas, bet tādas vienas vienotas piramīdas Eiropas Savienībā nav. Tās virsotne nav redzama. Mēs nevaram sacīt, ka ka interpretācijas vienotība tiek uh, attiecīgi kontrolēta. Tātad lielā mērā te vienkārši uz spēles tiek likta tiesnešu labā griba. Iekšējā kvalitātes kontrola ir svarīga. Vai to būtu iespējams noro, norobežot, uh, nodrošināt, tad es to atstāju, protams, šo jautājumu bez atbildes, jo te ir runa par tiesnešu neatkarību Nu, un šī dimensija padara iekšējo tiesnešu pār, kvalitātes pārbaudu sarežģītu. Ar to es arī beidzu. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsādātāju, un tagad mēs uzklausīsim Neilu Fārzonu, doktoru. Viņš runās par reālajām problēmām īstenībā kā pastāv dažādas procedūras, kādas tās ir paredzētas Eiropas Savienības direktīvās. Paldies! Labdien! Vispirms es gribētu pateikties Lībe komitejai par to, ka tiku aicināts uzstāties šeit ar savu runu. Šī uzklausīšana nāk ļoti svarīgā brīdī Eiropas Savienības patvērums sistēmas ietveros. No mūsu perspektīvas mēs kā nevalstiskas organizācijas un tiesneši, eh, advokāti tiešām darbojas ar patvērumu pieteikumu iesniedzējiem, uztveram to kā lielu potenciālu, bet arī kā risku. Tas ir liels potenciāls, jo mēs varam stiprināt aizsardzību un eh, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, bet arī risks tāpēc, ka Eh, bieži vien eh, te eh, jāsaskars ar drošības, robežu pārvaldības un ar vien negatīvāk sabiedrības nostājas aspektiem. Pamat perspektīva, par kuru gribētu runāt, ir tieši šāda. Tā, tā ir svarīga ties, tiesiskās aizsardzības līdzekļu gaismā un arī tiesu spriedumu gaismā to, tomēr es gribētu te stāstīt par to, kā reāli novēršoties no tehniskajām sarunām, kā reāli norisinās darbs ar patvaru meklētājiem. Mani jautājumi ir, kādi, um, kādu pie nu, uh, tiesiskajām aizsardzības līdzekļiem mēs varam nodro, norodināt un ka, nodrošināt un kādas, ar kādām grūtībām mēs saskaramies. Starptautiskajās uh, pamat uh, um, cilvēku tiesībās. Uh, um, efektīvu tiesisko aizsardzību Mm, skaidro kā iespēju izmantot uh, cilvēku tiesības, īstenot tās. Uh, ir bijuši dažādi spriedumi uh, starptautiskā un reģionālā līmenī un vairākas organizācijas, kas nodarbojas. Te ir jāņem šim tiesiskai aizsardzības līdzekļiem jābūt ātriem, efektīviem, praktiskiem, pieejamiem un objektīviem. No Eiropas viedokļa tiesības Furthermore, the Court of Justice has often reiterated Eiropas Savienības tiesa ir sacījusi, ka, eh, ka tā, tās tiesības izriet no dalībvalstu konstitūcijām. Tās e, izpaužas Eiropas konvencijas, eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8.13. pantā, protams, e, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse ir eh, izriet arī um, no tā, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi konvenciju. Bet uh, paskatīsimies, ko īsti nozīmē tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kāda ir reālā situācija. Šodienas eh, patvērumu instrumentu pārskats ataino to, ka šis termins uh, efektīva Tiesiskā aizsardzība ir saistīts ar patvērumu procedūru. Piektais, eh, piektā sadaļa procedūra direktīvā norāda, ka dalībvalstu lēmumiem ir jānodrošina tiesības un efektīva aizsardzība tiesā. Šeit ir arī paradē, paredzēti laika termiņi, kad jāstājas spēkā otrajam lēmumam, ka tas jāpieņem. Kā mēs zinām, pastāvu Eh, sarunas vēl komisijā eh, par komisijas priekšlikumu, lai grozītu šo procedūru direktīvu. Tā kā vēl nav īstais laiks to an analizēt. Kaut arī procedurālā di direktīvas eh, spriež sniedz konkrētu formulējumu, ko nozīmē pieeja efektīviem tiesiskiem līdzekļiem. Vēl ar vienu pastāv vairāk gadījumu, kad šāds, šāds nodrošinājums netiek sniegts. Uh, Daudzos gadienos eh, ar patvērumu meklētājiem nodarbojas eh, vietējās eh, pašvaldības un lēmumi lielā mērā ietekmē viņu dzīvi. Un te jāparedz konkrēti kritēriji. Patiesībā apšaubīt šos lēmumus varētu jau pavisam agri, pirms, pirms tiek iesaistīta um, apelācijas iestāde. Piemēram, ja pietrūkst attiecīgas dokumentācijas, tāds lēmums ir rūpīgi aizpēta, vai tas saskan ar tiesībām uz patvērumu, ko aizsargā arī Eiropas Savienības harta. Stingras robežu kontrols, arī ārpus teritorijas kontrols ir tikai daži piemēri šādām riskantām situācijām. Arī tāljūras pasākumi, un, ko veic attiecīgi dalību valsts viens pašs vai arī kopējo patruļu kontekstā skaidrs, skaidri redzams, ka Frontex un arī cilvēktiesību ziņojums eh, ir pēdējie piemēri šai ziņā šādā kontekstā. Eh, mēs domājam par piekļuvi nevalstisku organizāciju piekļuvi un piekļuvi arī advokātam, kā mēs varam šeit runāt par efektīvu aizsardzību. Eh, principā patvērumu meklētāji tie saskan ar uzņemšanas direktīvas prasībām, tāpēc bet arī tiesiskās aizsardzības līdzekļi spēlē svarīgu lomu. Direktīva dod būtisku atspēdu dalībvalstīm un parāda, kā vajadzētu kārtot patvērumu meklētājiem jautājumu. E, aizturēšana nav, atļau, nav atļauta un to regulē arī trešā sadaļa. Un piektajā e, sadaļā tiek e, minēts patvērumu tiesību, meklētāju tiesības, bet mums šeit prātā ir tik ļoti daudz praktiskas situācijas. Kāda informācija tiek sniegt patvērumu meklētājiem par to, kādas tiesības viņiem ir saskaņā ar direktīvu, vai viņi saņem informāciju par iespēju pārsūdzēt lēmumu, vai šī informācija ir iesniegta rakstiskā formā vai kā citādi, kāda valoda tiek izmantota šajā informācijas sniegšanā. Standarta frāze direktīvā par valodu ir tāda, ka tai ir jābūt tādai valodai, ko saprātīgos ietvaros pieteikumu iesniedzējs eh, būtu spējīgs saprast, bet tas noved pie ļoti muļķīgiem rezultātiem. Uh, Un rezultātā mēs redzam, ka apelācijas procedūras ir notiek nu, diezgan minimāls un tiek izmantots minimāls valodas skaits. Un faktiski šeit netiek ietverti arī cilvēki, kas nav pietiekami izglītoti vai nerunā dažādās valodās. To vēl vairāk pasliktina situācijas, kur patvērumu meklētāji tiek aizturēti. Aizturē, aizturēšana ir tā tāda kā izolācija pēc definīcijas, un ja cilvēks ir izolēts aizturēts, tad tas kavē viņam efektīvi baudīt tiesisko aizsardzību. Kāda informācija ir nepieciešama, kāda būtu jāsniedz tieši bēgļu izmitināšanas centrā, vai ir iespējams uh, paskaidrot viņiem par to, kādas ir tiesības attiecībā uz piekļuvi jur, juristu pakalpojumiem, uh, kādā veidā regulēt um, to, ka neizglītots Somālija vai Afganistāns iedzīvotājs uh, spēs aizpildīt visas vajadzīgās sarežģītās formas, ko regulē patvērumu noteikumi. Arī mazgadīgie un citas mazas aizgādās personas, protams, sastopās ar, ar īpašiem nu, lēmumiem, ko parasti pieņem administratīvās iestādes, kuram varētu būt, varētu nebūt attiecīgā kompetence un pieredze. Vai te tiek nodrošināta piekļuvi īpašiem atbalsta pakalpojumiem? Vai šeit ir ievērota arī tiesība griezties un saņemt tiesisko atlīdzību potenciāli nepareizu lēmumu gadījumā? patvērumu procedūru kontekstā ir vairākas problēmas, par kurām runā juristi un nevalstiskās organizācijas, kas strādā patvērumu meklēšanas jomā. Uh, esošā procedūra direktīva vai procesuālā direktīva, tā sniedz atbalstu, bet tā nav pilnīga. Arī apelācijas procedūra ir problemātiska un arī dažkārt izraisa pilnīgu vilšanos. Eh, tātad vispirms eh, runa ir par valodu, tad lēmumi ir jābūt tādā valodā, ko saprātīgos ietvaros eh, pieteikuma iesniedzējs saprot. Bet eh, tas ir ļoti subjektīvs definējums un arī ierobežo cilvēku tiesības. Eh, šeit mēs gribētu izdarīt atsauci uz eh, piekļuvi mm, dokumentācijai. Tā ir jābūt, jātiek sniegtai uz vienādiem pamatiem, neatkarīgi no, no patvērumu meklētāju valsts un, un citiem aspektiem. Šādā kontekstā ir na, jāpasvītro, ka apelācijas procedūrai ir automātisks aizturošs efekts e, sastopoties ar potenciālu izraidīšanas lēmumu patērumu meklētājs, nesaņem attiecīgo atbalstu no pašiem sākuma, un jebkura, jebkura apelācijas procedūra uh, attiecīgi noved pie potenciāliem cilvēku tiesību pasākumiem, no kuriem patvērumu meklētājs baidās ir tīpaši. E, šeit mums ir vēl viens scenārijs, kur efektīvs sarlīdzības līdzeklis ir nepieciešams. Un šeit mēs runājam par Dublins 2 regulu un attiecīgo piemērošanu dalībvalstīs. Tātad MSS regula, e, tā ir acīm redzami problemātiska, jo apelācijas procedūras, saskaņā ar Dublin 2 regulu, ir, nav automātiskas, tas lēmums tiek pieņemts kompetentās iestādes ietvaros, kas saņem šo, šo apelācijas sūdzību un tikai saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Ne visas uh, dalībvalstis attiecās pret eh, patvēruma meklētājiem saskaņā ar pamatprasībām, tāpēc ir nepieciešams stiprināt arī eh, pieeju aizsardzības līdzekļiem, arī Dublina divi procesa ietvaros. Vēlreiz, eh, ka mēs gribam uzdot atkal to pašu jautājumu, kādā veidā ir iespējams pārsūdzēt lēmumu, kas e, tiek pieņemts Dublins regulas procesa ietvaros, vai ir iespējams identificēt un atrast attiecīgo advokātu, kas palīdzēs faktiski un sakārtos šo tiesiskās aizsardzības līdzību jautājumu, e, līdzekļu un ir vēl citas problēmas. Cik efektīvi šādos apstākļos mēs varam runāt par piekļuvi efektīvai aizsardzībai. Īsumā ļoti īsi, ļoti ātri es gribētu jums ieskicēt dažus scenārijus, kur šie patvērumu meklētāji ir bijuši par administīvo lēmumu subjektiem. Es centos pasvītrot faktu, ka piekļuvai efektīvai aizsardzībai nav jāskata tikai eh, patvērumu procedūru gaismā, bet to vajadzētu garantēt pilnīgi visās situācijās. Šeit mēs varētu minēt vairākas jomas, eh, kur tiesiskās aizsardzības piekļuva ir ārkārtīgi svarīga patvērumu meklētājiem, piemēram, ja, ja lēmums attiec uz ģimenes apvienošanu vai arī, ja ir runa par eh, visādu citādu tiesību baudīšanu, sociālo un tā tālāk bet es nevaru pastāstīt pilnīgi par visām iespējamām situācijām. Es šeit negribu uh, runāt tikai par problēmām, es drīzāk gribētu parādīt par iespējamiem risinājumiem, kas ir iespējami gan no praktiķa, gan no NVO viedokļa, no manas perspektīvas. Mēs atbalstam uh, vispirms vispārējo kritēriju definēšanu, proti, ka šiem aizsardzības līdzekļiem ir jābūt tiešiem, efektīviem, kā arī praktiski īstenojumiem, pieejamiem, uh, un arī jāpasvītro veselu rindu horizontālajiem jautājumu. Un pēdējie trīs elementi. Izmantojot gudri esošo finansēšanas eh, mehānismu un izmantojot NVO sistēmu, nav pieļaujams nesniegt tādu informāciju, kas būtu skaidra, sagramojama, kas būtu lingvistiski pieejama gan advokātiem, gan juristiem un nevalstiskām organizācijām, kas strādā eh, ar patvērumu meklētājiem, jādod pilnīgi piekļuvi šiem patvērumu meklētājiem, jādod iespēju viņiem sniegt visus materiālus, Tas nav tikai patvērumu procedūras ietvaros, tad te ir arī Dublīnas regula un tā tālāk. Un visbeidzot, visas iestādes, kas ir atbildīgas par apelāciju, tās būtu jāstiprina attiecīgo tehnisko un citu ekspertīzi, lai tie var pildīt savas funkcijas. Šai ziņā Eiropas. Uh, bēgļu plāns, kariklum un arī EASO organizācija ir tikai daži no iestādēm, kas piedāvā plašāku darbības spektru lēmumu pieņēmēji. Paldies! Es ceru, ka mums vēl būs pēc tam laiks, tad jūs varēsiet atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un tagad bez liekas kavēšanās es došu vārdu Danhējera kungam, un arī viņš stāstīs par esošo praksi Viņš runās par situāciju uz robežām, kā arī pārtveršanu uz jūras. Tas būs ļoti interesants stāsts ar, ar praktiskās pieejas elementiem. Liels paldies uh, par jūsu ielūgumu, kas var šeit piedalīties, vai šeit ir iespējams arī parādīt uh, PowerPoint prezentāciju. Liels paldies! Tātad es vēlētos runāt uh, par uh, diezgan uh, citu tēmu. Tātad uh, par Uh, pieeju procedūrām. Tātad es vēlos runāt uh, par uh, jūras kontroli un pieeju um, patvērumu politikai. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir diezgan svarīga loma šajā jautājumā, jo ir tīpaši jautājumā par cik tālu tad Eiropas uh, Savienība piedalās šajā robežu kontrolē, tīpaši par attiecībos jūras kon, uh, robežām. Un Eiropas parlamentā mēs esam arī par to diskutējuši, jo, jo vēl aizvien tas nav atrisināts. Ir bijuši arī pāris uh, attīstības punkti, kā pieņemsim Frontex uh, sadarbību, kā arī kopienas uh, tiesā bija lēmums par attiecīgiem procedūrām, ka arī parlamentā ir priekšlikums grozīt uh, Schengenas uh, robežas uh, kodeksu, kur arī ir attiecīgas normas par kopīgiem kontrols, um, kontroli. Es centīšos īsi. Runājot par tiesiskumu, asmē tas nav tik sarežģīts Eiropas Savienības likumdevējiem Šķiet, tad pēdējais priekšlikums, kas groza Schengenas kodeksu, ir tas savu veidu iespēja būtībā ir izsināt jautājumus. Tātad, par ko es runāšu? Tātad galvenie jautājumi, tātad ir būtībā procedurālais standarti, tātad kādi standarti ir jāpiemēro, kā arī caurspīdīgums un robežu kontroli kā arī nepieciešams tā tad arī CBT ziņojums, ko Itālija ir iesniegusi, kas arī ir iesniegts kopienas tiesā. Tā tad lieta Hirsī pret Itāliju. Un gada beigās arī šis lēmums tiks pieņemts. 2009. gadā tātad šī, tas tika arī apstādināts, ņemot vērā Lībijas krīzi. Tātad robežu kontrols starp Spāniju un arī dažām Ziemeļāfrikas valstīm ir ar dažu. Tātad Eh, tad īsti neviens nezina, kāds tad ir šis tiesiskais pamats eh, šie robežu kontrolē, kā tas tiek veikts, un līdz ar to, un arī kā tas tiek ietverts Eiropas Savienības tiesību kopumā, un kuras dalība valsts eh, būtībā piekrīt šiem tiesiskajiem aktiem. Tātad vispirms runāsim par procedūru standartiem un ko uh, padome ir pieņēmusi, kā risināt šo jautājumu. Uh, tātad šis padomas lēmums, kā jau es teicu, jau tika iesniegts uh, kopientiesā. Tātad pirms kāda gada Eh, padomas lēmums nosaka, ka mums ir jārespektē principi un arī jāņem attiecīgi vas, eh, pasākumi pret eh, kuģiem, kas atrodas. Arī mēs varam um, izjautāt personas, apcietināt personas, kā arī mēs varam nosūtīt atpakaļ kuģus. Uh, kā arī nosūtīt uh, migrantus atpakaļ uz trešajām valstīm. Ja jūs uh, meklējat noteikti šīs procedūrās garantijas, tad jūs tās uh, neatradīsiet šajā lēmumā, jo tādēļ, ka tas tiek uh, postulēts kā novērošanas pasākums tieši šajā Schengens ietvarā. Toties, uh, runājot par robežu kontroli, uh, Un uh, tad tas tiek um, ļoti strikti regulēts. Un neviens no šīm procedēm negarantē to piemērojamību. Un es domāju, bet mums ir vēl jāgaida, ko tad īsti tiesa nolems. Un Ja jūs nosūtat personas atpakaļ, tā tad izraidat, tad šeit jau ir jēdziens par izraidīšanu un kā arī dalība valstis var šos pasākums provide a legal basis for detention. Tāpēc ir jāskatās, kāda bāze ir eh, robežu kodeksā, kas dod iespēju cilvēku atturē, aizturēt. Eh, ir ļoti daudz lietas, tātad, kuras jūs eh, robežu kodeksā nevarat atrast, bet tas tiek regulēts ar atpakaļ atgriešanas direktīvu. This brings me to my first uh, Līdz ar to es esmu nonācis pie pirmās rekomendācijas vai pirmā jautājuma. Vai operācijas uz jūras, tā pārtveršana, uh, vai tā, tas ir jāklasificē Eiropas tiesību sistēmā kā robežu uzraudzība, kā es teicu, šeit nav procesuālās garantijas, vai šeit būtu jāietver tāds procedūras kā aizsardzība un kaut kādas garantijas, ja jā, e, tad tādā gadījumā tas būtu jāsaist ar to priekšlikumu, kas tagad tiek skatīts šajā parlamentā, lai, vajadzētu, lai precizētu at, attiecīgas e, lietas robežu kodeksta, e, lai būtu arī skaidri regulēts aizsardzības robežu kontroļu gadījumā un arī tajā gadījumā, kad veicot kontroli uz jūras, tiek uh, ieejas atļauju noraidīt, iebraukšanas atļauju noraidīt. Mana otra rekomendācija, es gribētu runāt par konfidenciālo raksturu un dažādiem eh, nolīgumiem valstīm. Spānija ir no, noslēgusi līgumus ar sešām septiņām valstīm, arī Itālija arī noslēgusi protokols par kopīgām robežu kontrolēm, un to visam nesen eh, šovasar pēc Tunizijas notikumiem arī attiecīgi e, tika noslēgts līgums ar Tunisiju ar attiecīgo klauzulu par humanitāro vīzu. Un arī tika iestrādāts nosacījums, ka noteiktos gadījumos bēgļi e, tiek atgriezti uz Tunisiju, un ir arī attiecīgā sadaļa par robežu kontrolēm un kuģu kontroli. Tas viss ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Visi šie nol, nolīgumi ir ļoti svarīgi. Šie līgumi, ko Spānija noslēgus ar Āfrikas valstīm, ir ļoti noderīgi. Bet tomēr šie nolīgumi būtu jāizpēta Eiropas Savienības līmenī. Ļoti interesanti būtu lasīt priekšlikumu par kodeksa labošanu. Tur ir raksts rakstīts, ka vajadzētu notificēt vai paziņot komisijai par nolīgumu uz robežu, kon... kas, kas notiek uz robežu čēsošanas uh, punktiem, bet šie robežšķērsošanas punkti eh, parasti attiecās eh, uz zemes robežām, un šeit mēs varētu strādāt ar ierosinājumu, eh, ka varētu paziņot par šādiem nolīgumiem pilnīgi visos gadījumos, ne tikai uz sauszemes punktiem. Ja viss pilnīgi, viss, kas ir saistīts ar kontrolēm uz robežām, arī robežas uzraudzība, jebkuri nolīgumi, kas ir noslēgti ar kādu trešo valsti, par tādu nolīgumu noslēgšanu vajadzētu informēt Eiropas komisiju. tas varbūt nenodrošinātu pilnīgu caurskatāmību, bet vismaz būtu pirmais solis pareizajā virzienā. Eh, tā kā mums ir ļoti koncentrēta sanāksme, mēs esam uzrakstījuši arī savu rakstu, Meijers komitejas rakstu, un mūsu tīmekļa vietnē ir arī attiecīgi apsvērumi no mūsu puses, kas ir saistīti ar uzņemšanas nosacījumu direktīvu un patvērumu procedūru direktīvu. Uh, for... Lielas paldies, turpina priekšsēdētāji. Paldies par jūsu rekomendācijām mums, kā <clears throat> likumdevējiem. Es domāju, ļoti svarīgi paraudzīties uz šīm dalībvalstu divpusējiem nolīgumiem trešām valstīm, un vēl tas arī ir atvainojos Varzana kunga prezentācijā. Ļoti svarīgi, kad mēs gatavojam tiesību aktus, zināt, kāda ir īstenība, kas tērpjas ar šiem vārdiem un uh, kādi tad būs, kāds būs seks šiem tiesību aktiem, ja tie tiks īstenoti. Un tagad lūdzu piecas minūtes jautājumiem. Mr. Pusutil. Pusutila kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem runātājiem un uzteikt viņu ļoti interesantās prezentācijas. Es gribu uzdot jautājumu pēdējam runātājam, Aira kungam ja pareizi sapratu. Jūs uh, pamatojat savu argumentu ar to, ka, uh, kad uh, saskarsme no, notiek uz jūras robežas, tad būtībā jums ir jānodrošina šis atpakaļ nenosūtīšanas princips. Tātad eh, cilvēku tiesības uz patvērumu ir jāaizsargā. Taču jūs neņemat vērā to, ka šie ir nelegāli ceļi. Un te ir runa par kriminalitāti, par cilvēku tirzniecību. Un no tā brīža, kad jūs pārņemat laivu un sniedzat eh, patvērumu tiesības ļaujošiem cilvēkiem doties uz Eiropu, Tad patiesībā jūs tikai atbalstāt to procesu, kas būtībā ir cilvēku tirzniecība. Tad mans jautājums ir šāds. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums jānodrošina patvērumu tiesības cilvēkiem, kam tās ir nepieciešams. Taču mums tas nebūtu jādara tādā veidā, kas mūs padara par līdzzinātājiem būtībā kriminālā darbībā. Viena lieta ir, kad kāds nonāk mūsu valstī, vai tas būtu lidostā vai kādā citā robežu punktā. Uh, un pieprasa patvērumu, tas viņam tiek sniegts. Pavisam citāda situācija ir tad, kad mēs pārtveram nelegālu darbību un mēs kļūstam par līdzzinātājiem šai darbībai patvēruma sniegšanas vārdā. Nu, šī ir sarežģīta situācija, un es gribētu, lai jūs to risinātu. Paldies! Agree, uh... Es pilnīgi piekrītu, saka Heier kungs, Busatil kungam, tā ir milzīga dilēma. Un šeit, es šeit runāju kā advokāts, un jūs ar šo dilēmu saskaraties kā politiķis. Taču dilēmas sakarā man būtu uzdodams jautājums, vai jūs uzskatāt, ka būtu pareizi uh, uz jūras robežas īstenot tāds pasākums, kas uz kādas cits robežas nebūtu pieņemam, ka jūs pārņem, jūs notverat cilvēkus, pārbaudat viņu dokumentus un nosūdat viņus atpakaļ bez jebkādām procedurālām garantijām jo ir taču Schengenas eh, robežu kodeksā noteikti visi likumi, kas jāievaro arī šādos gadījumus. Un arī šajā eh, ziņā mēs skatāmies uz, eh, uz Schengenas robežas kodeks. Jūs, protams, varat arī izvēlēties šo robežu nospraust pāris kilometrus tālāk, un tad jums problēma ar šādiem jautājumiem nebūs. Bet man, kā advokātam ar to, kā juristam ir problēmas, ko īsti darīt ar šiem cilvēkiem. Varbūt mums tomēr ir jāļauj viņiem doties Eiropas Savienību pareizu procedūru dēļ. Man nav atbildes uz jūsu dilēmu. Es tikai sniedzu savu skatījumu no Eiropas tiesību aktu viedokļa. Kāds, kādai jābūt attieksmē pret šiem cilvēkiem? Turpina Fazona kungs. Ir vērts norādīt uz to, ka patvērumu meklētāji izmanto nelegāls robežšķēršošanas punktus ne tikai uz jūras, bet arī uz sauszemes. Mums ir arī tādas situācijas, ka uh, patvērumu meklētāji dodas uz Eiropas Savienību pa legāliem ceļiem, bet pēc tam nelegāli paliek un eh, tad pieprasa status. Bet šajā kontekstā mēs tad neapšaubām viņa tiesības, bet neskāpēc eh, uz jūras robežu mums tas liek pašsaprotam bet bieži vien tieši jūras robeža ir šis nelegālais ceļš, tāpēc, ka uh, Uh, ne jūras robeža vispār ir neiespējama. Tā tas ir somāliešiem, irāniešiem, afgāņiem, irāņiem, afgāņiem un tā tālāk. Tā parasti ir jūras robeža. Mēs, protams, arī atzīstam, tad, kad viņi uh, nonāk mūsu valstīs, tad viņi pieprasa patvērumu. Un izraidīt viņus atpakaļ nav nekāds risinājums, jo būtībā iespējams, ka tā tiks pārkāptas viņa cilvēktiesības. Vēl citi jautājumi? Vai ir citi jautājumi jautā priekšstādātāji? Gribat ko sacīt, ne? Ok, then. Labi, tad liels paldies. Nākošais panelis, nākošā daļa par aizturēšanu sāksies tūlīt pat. Paldies runātājiem un paldies par jūsu līdzdalību klausītājiem. Paldies! Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos a, a seguir. Labi, turpina Antonijamas Epidālgo kungs. Turpināsim darbu. Šī ir ļoti svarīga daļa šai uzklausīšanā, kā jau tās visas ir svarīgas. Tās paredz ieļot parlamenta eh, darba eh, ratu lai tad mēs tālāk varam darboties polijas prezidentūras ietvaros un rastu ātrus risinājumus, kas tagad ir nepieciešami. Nu, tad bez tālākas kavēšanās dodu vārdu pirmajai runātājai. Viņa ir Eiropas padomus parlamentārā parlamentārās asamblējas migrācijas bēgļu un iedzīvotāju komitejas pārstāve. Paldies! Es zinu, ka mans vārds nav viegls pat Zviedrijā. Es esmu ļoti pateicīga, ka Eiropas padomas parlamentās asamblējas vārdā varu eh, sadarboties ar jums un uzrunāt jūs šajos ļoti svarīgajos jautājumos, kas patiesībā ietekmē mūs visus neatkarīgi no tā, vai mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts vai nē. Mani jau īpaši interesē šis jautājums trīs apsvaram dēļ, tāpēc, ka es esmu atokas apakškomitejas biedri. Mēs nodarbojamies ar uh, plašajām bēgļu plūsmām, un mēs arī bijām Lampedūzā, Turcijas un Sīrijas, rob, uz, Turcijas un Sīrijas robežas otrkārt. Uh, skatot um, patvērumu meklētāju aizturēšanas, nelegālo imigrantu aizturēšanas tēma ir viens no mūsu svarīgākajiem uh, tematiem mūsu asamblē. Un treškārt, Eiropas padome pastāv noteikumu un standarti saistībā ar uh, noteikumiem, standartiem, kas ir saistoši gan Eiropas Savienībai, gan Eiropas padomē. Un te tiek secināti iztrūkumi, piemēram, spīdzināšanas novēršanas komiteja ar to nodarbojas un uh, starptautiskā cilvēktiesība tiesa. Uh, Neregulāro migrantu un patvērumu meklētāju aizturēšana pēdējo gadu laikā ir dramatiski palielinājusies. Piemēram, apvienotāja karalistē par de desmit reizes pieaug, pieaugusi aizturēšana kopš 90. gadiem Francijā no 739 cilvēkiem 2003. gadā uz uh, 1724. 2007. gadā aizturēšana tiek izmantota biežāk ne tikai tāpēc, ka migrantu un patvēru meklētāju plūsma ir palielinājusies, bet arī tāpēc, ka da dalība valstis ilgāk grib aizturēt šos cilvēkus un izvēlas tos izturēt. Man ir aizdoms, ka atpakaļ nosūtīšanas direktīva to ir padarījusi iespējamāku, jo tagad termiņš nav seši, bet nu jau 18 mēneši Un dalībvalstis arī uh, uzskata, ka ilgstoša aizturēšana ir pieņemama. Dažkārt mēs kā politiķi šos jautājumus šķiet sarežģījam. Vienīgais jautājums, uz kur mums ir jāatbild, ir, vai tiešām ir nepieciešams aizturēt aiz, tik daudz cilvēku tik ilgstošu laiku. Atbildē būtu jābūt vienkāršai, taču pat izējas punkts. Um, uh, starptautiskajās tiesībās ir pilnīgi skaidrs. Aizturēšanai jābūt kā pēdējam risinājumam, ne pirmajam un arī ne otrajam, bet pēdējam. 1951. bēgļu konvencija parāds, ka nedrīkst patvērumu meklētājus aizturēt tikai tāpēc, ka viņi ir nelegāli uzturējušies vai iekļuvuši valstī. Jāsaprot, ka uh, imigranti, kas tiek aizturēti, patiesībā nekādu noziegumu nav izdarā, izdarījuši, bet viņa aizturēšanas apstākļi bieži vien ir ļaunāk nekā noziedznieku turēšanas apstākļi. Dāmas un kungi, gribētu jums norādīt uz trījiem principiem, principiem uh, saistībā ar aizturēšanu, uh, kas iziet no parlamentārās asamblējas rezolūcijas te atainojas e, izaicinājumi, kas stāv mūsu priekšā. Pirmkārt, aizturēšana ir pēdējais risinājums. Vispirms ir jāizskata aizturēšanas alternatīvas, pirms tiek pieņems lēmums par aizturēšanu. Otkārt, ja aizturēšana tiek izskatīta, tad tai jāatbilst starptautiskajām tiesībām. Nepieciešams skaidrāk izskaidrot starptautiskās tiesības šeit ziņā. Un treškārt, ja aizturēšana tiek izmantota, tad cilvēks ir jātur attiecīgos apstākļos ar atbilstošu atbalstu un aktivitātēm. Es ceru, ka citi runātāji eh, detalizētāk pastāstīs par aizturēšanas apstākļiem, kaut arī, arī šī tēma nav pietiekoši izpētīta. Vēl es tikai pateikšu dažus uh, eh, acīm redzamus faktus, kāpēc uh, alternatīvas būtu labāk. Pirmkārt, fiskālais. Uh, Uh, apsvērums. Alternatīvas būtu daudz lētāks. Kanādā uh, 12 eh, līdz 15 eh, kanādas dolāru dienā izmaksā eh, turēšana ar galvojumu naudu, bet 170 kanādas dolāru būtu par dienu tiešām cilvēku turēšana aizturēšanā. Pēc tam ir jāņem vēlā arī psiholoģiskais pāridarījums, kas cilvēkiem bieži vien ir pārāk smags. Tā kā es esmu zviedrieti, ja man ir īpaši interesanti zināt, ka Stokholmas programma bija paredzēta uh, tieši kā alternatīvas risinājums aizturēšanai. Taču tas bija saistībā ar eh, aizturēšanu cietumos, nevis eh, par eh, nelegālo imigrantu vai patvēru meklētāju aizturēšanu. Taču vēlreiz šķiet mēs Eh, vairāk nodarām pāri cilvēkiem, kas nekādu noziegumu nav izdarījuši, bet tikai ir nelegāli nokļuvuši mūsu valstī nekā, reālos, noz... nekā nereāliem noziedzniekiem. Katrā ziņā aizturēšanai jāsaskan ar starptautiskiem tiesībām. Starptautiskā cilvēka tiesība konvencija uh, arī nav pietiekoši skaidra saiziņā. Uh, Šai konvencijā norādīts, ka aizturēšanu var izmantot tikai ar konkrētu mērķi. Viena problēma saistībā ar šo konvenciju ir tā, ka tiesa neuzskata, ka um, aizturēšana ir nelegāla tad, ja nav pierādījumi, ka cilvēks eh, varētu eh, nodarīt kādu kaitējumu. Ja citi aps, apsvērumi, eh, kas uzskaitīti konvencijā, tiek izpildīti, tad tas vien, ka cilvēks nemuktu prom, nenozīmē, ka viņu nedrīkstētu aizturēt. Arī manā valstī šāda atruna tiek izmantot, lai cilvēkus aizturētu jāraugās arī Eiropas, uz Eiropas cilvēku tiesību uh, tiesas praksi un uz citiem instrumentiem. 2005. gadā mēs varējām runāt vēl par negaidītu nelegālo imigrantu un patvērumu meklētāju uh, Uh, viļņiem. Tagad mēs zinām, ka mēs šos cilvēkus varam gaidīt. Jā, mēs gan negaidījām arābu pavasari un uh, bēgļus no Ziemeļāfrikas, taču šāda situācija tika piedzīvot Eiropā arī agrāk. Neskatoties uz to, mums jābūt ir gataviem uzņemt šādus cilvēkus ar attiecīgiem aizturēšanas centriem, kas atbilst uh, aizturēto skaitam un aizturēšanas paredzētam ilgumam. Direktīvā ir attiecīgi norādījumi par aizturēšanas eh, prasībām un arī padomis 20. 20. dokuments. Tomēr nevienmēr cilvēki zina, kas no viņiem tiek gaidīts. Un tāpēc asamblija nāca klajā ar 15 aizturēšanas uh, iestāžu eh, standartiem, un tāpēc mēs lūksim sagatavot komisiju, sagatavot noteikumus, uh, uh, nelegālo imigrantu un patvēru meklētāju aizturēš, aizturēšanas vietā. Un uh, tas būtu galvenais uh, ieguldījums uh, šīs jomas sakārtošanā no mūsu puses līdz ar uh, komitejas pretspīdzināšanu ieguldējumu. Tad uh, Eh, atvainojiet, ja es gadiem atkārtošanos, bet es te uzskaitīšu šos principus. Aizturēšana jāizmanto tikai tad, kad tā ir nepieciešama. Mums jābūt kopīgai izpratnē par to, ko nozīmē šī nepieciešamība. Aizturēšanai jābūt proporcionālai, samērīgai ar attiecīgo mērķi, kas tiek izvirzīts. Un tas nozīmē, ka ir jāpanāk eh, godīgs līdzsvars starp uh, privātpersonas brīvību un valsts interesēm. Un tikai šo divu mērķu gaismā vien nemaz nepieminot, ka obligāta automātiska aizturēšana pārkāpj abus principus dāmas un kungi mums jāskatās uz alternatīvām aizturēšanai. Tomēr nodrošinās. E, tomēr jāsaprot galvenais, ka aizturēšanas apstākļiem jābūt ir cilvēciskiem un jāsaprot, ka mēs iesprostiem cilvēkam patiesībā jābūt brīviem. Paldies! Liels paldies, turpin priekšsēdētājs! Mēs tiešām esam ļoti priecīgi uzklausīt jūsu sacītu, jo Nav nekāds šaubu par to, ka jūs nedrīkstat aizturēt kādu, kurš ir cīnījies par cilvēku brīvību, tāpēc vien, ka viņš tagad ir nonācis Eiropā. Pirmais, kas nu ar viņiem notiek, kad viņi nonāk Eiropā, viņus iesloga. Tas ir nepieļaujami. Eiropas padomas pārstāvji, jums ir pilnīgi taisnība norādīt uz šo nepieņemamu situāciju. Un vēl jūs ļoti pamatot runājat par alternatīvām. Nav nekā šaubu par to, ka aizturēšanai ir jābūt alternatīvām. Kādu ilgi mēs mēģinām pārliecināt Eiropas administrāciju par to, ka lētāk ir cilvēkus atstāt brīvībā, lai viņi var piedalīties darba tirgu, nekā viņus aizturēt. Jūs tiešām trāpījāt naglai pa galvu ar jūsu sacīto. Paldies jums. Un tagad vārds Hilbaso kundzei. Viņa ir Ņūkās juridiskās augstskolas pēcdiploma pētniecības zinātnisko grādu direktori. Muchas gracias. Good afternoon. Paldies, labdien, dāmas un kungi. Esmu ļoti priecīgi uzrunāt eh, šo parlamentu vēlreiz, runāšu jaunā kapacitātē, bet tas ir ļoti svarīgi. Uh, runāt ar jums īsumā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, pēc tam, ka mēs e, sākam runāt par jaunām likumdošanas pilnvarām, ka parlaments tagad var izpildīt e, savus pilnvars daudz aktīvāk, daudz e, labāk nekā iepriekšējā tiesību instrumentu situācijā. Un savā prezentācijā es runāšu par atsevišķiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Es nerunāšu par detaļām rekāsta priekšlikumā vai pārskatītajā direktīvā. Ir ļoti daudz interesantu dokumentu, ko ir izstrādājis gan Amnesty International, gan augstais komisārs bēgļu jautājumos, gan arī citi. Es eh, savā referātā runāšu par atsevišķiem ļoti precīziem jautājumiem. Vispirms es gribu runāt par vispārīgiem principiem, kas ir tiesiski saistoši. Uh, Eiropas Savienības tiesību sistēmā, līdz ar to e, tie veido e, šī parlamenta likumdošanas darba kārtība. Es gribētu vispirms runāt par atsevišķiem principiem, e, kā tie ir ierakstīti Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Pardon? And Vai jūs nevarētu runāt ātrāk, saka priekšsēdētājs? On the right to asylum. Es gribu runāt par tiesībām uz patvērumu. Es gribētu attīstīt atsevišķus argumentus saistībā ar pamatiesību konvenciju, kas varbūt iepriekš nav apskatīti. Un tad es vēl gribētu runāt par sekundāro likumdošanu, par uh, gūtajām mācībām, e, kas varētu arī kļūt par sastāvdaļu mūsu kopīgajai darba kārtībai. Es gribētu sākt ar to, ka atkārtošu to, kas šeit jau izskanēja dažādās runās. Šeit mēs runājam par administratīvo aizturēšanu, mēs runājam par atsevišķu cilvēku vai individu aizturēšanu, kas principā ir ieradušies ar tiesībām lūgt patvērumu. Tie cilvēki E, kas varbūt ir bēgļi, pat ja tie nav atzīti tādā statusā vēl, Un eh, šādā ziņā mums vajadzētu koncentrēties uz starptautisko tiesību principiem un to, ko starptautiskās tiesības sagaida no dalību valstīm. Šeit mēs nerunājam par tādiem individiem, kas ir izdarījuši kādu noziegumu, kas gaida eh, kaut kādu kriminālu procesu saskaņā ar kriminālu tiesību kopumu. Es šeit gribētu pieminēt divus primāros principus. Šeit ir sastais eh, punkts Eiropas pamatiesību hartā. Tā ir personas brīvība, tiesības uz brīvību un drošumu, ikvienai personai tiesības uz personas brīvību un drošumu, un vēl ļoti svarīgi ir pieminēt kādu pantu, kur potenciāli varbūt mēs neesam vēl tik ļoti um, izmantojuši, un šeit mēs arī gaidam attiecīgās skaidrojumu no tiesas, tas ir 18. pants arī šajā pašā hartā par patvērumu tiesībām. Uh, tad tik vienai personai tiesība ir tiesības uz patvērumu saskaņā ar Ženēvas uh, konvenciju un attiecīgajiem nolīkumiem. Kas ir Ženēvas konvencijā ir rakstīts? Ženēvas konvencijā ir rakstīts, es jā, 31. pantu, ka dalība valstīm ir pienākums uh, nepiemērot sodus atsevišķiem bēgļiem tikai tāpēc, ka šis e, bēglis ir nelegāli iebraucis vai atrodas valstī. Un arī nedrīkstētu vērst nekādas sankcijas pret e, cilvēkiem, kas atrodas teritorijā bez attiecīgās atļaujas. E, bet Tad nedrīkst ierobežot arī pārvietošanos, izņemot to, kas ir absolūti nepieciešams, un šiem ierobežojumiem ir tikai eh, jābūt tādiem, kas ir samērīgi eh, vajadzības robežās, un līdz tam brīdim, kamēr situācija ir sakārtot. Tad šī pri principiālā sistēma jau ir atrakstīta starptautiskās tiesību normās un Ženēvas konvencijā. Uh, un tas arī veido 18. panta kontekstu. 18. pants par patvērumu tiesībām arī regulē tiesības lūgt patvērumu, bet ir arī plašāks konteksts, cik um, plaši mēs varam rīkoties. Eiropas kopiena tiesa ir tikusi lūgta um, jau var izteikt savu nolēmumu, un arī vienā gadījumā mēs tagad gaidam šo interpretāciju. Diemžēl ģenerālprokurors neskatīja 18. pānu pantu un arī neizskatīja apelācijas tiesas jautājumu saistītu ar 18. pantu eh, un nesaistīja ar konvencijas kontekstu un konkrēto situāciju. Bet neraugoties uz, uz um, kontekstu un 18. pantu, eh, ir šim pantam un Eiropas tiesību normām ir jābūt sastarpēji saskaņotam. Tātad proporcionalitātes nepieciešamības princips ir jārespektē arī tiesības uz precīzu administrācijas, tiesisko skaidrību, noteiktību. Un dažkārt dažos gadījumos ir nepieciešams precīzāk precizēt um, aizsardzības mehānismus, tiesības uh, izmantot kā tiesiskās aizsardzības līdzekli un arī kaut kādas uh, kompensācijas principu. Tad attiecīgi publiskai iestādē ir arī jākompensē kaut kāds zaudējumi, kas ir radīts cietušies dēļ šīs institūcijas nelikumīgas rī, rīcības. Un eh, nelikumīgai aizturēšanai arī ir jāvērš, jāpievērš lielāku uzmanību. Tad eh, šeit eh, mums jārunā ir par tiesisko pamatu, kas regulē aizturēšanu un arī par aizturēšanas materiāliem nosacījumiem. Runājot par tiesisko pamatu, Eiropas likumdošanā ir regulēta šī situācija tad, kad personas meklē un grib iebraukt valsts. Un arī tajā brīdī, kad persona ir aizturēta un gaida izraidīšana. Es gribētu pasvītot sekojošo. Šķiet, ka ir tāds viedoklis, ka uh, individiem, kuriem ir paredzēta izraidīšana, tad eh, viņiem nav nekādas tiesības uz aizsardzību. Bet tas nevienmēr tā ir. Personas, kas gaida uz izraidīšanu, tās varbūt gaida šo izraidīšanu saskaņā ar Dublīns regulu. Tas nozīmē, ka viņu lieta vēl nav skaitīta pēc būtības. Varbūt viņi gaida izraidīšanu, eh, tāpēc, ka tiek piemērota drošākas valsts koncepcija vai arī dēļ nacionālām tiesību normām kaut kādām, kas liek valsts valsti izskatīt apelācijas kārtā šo prasību tikai nu, kaut kur no kādas citas valsts, no ārzemēm. Tas nozīmē, ka personas e, šajos e, konkrētajos gadījumos varbūt arī būtu tādi bēgļi, kuru attiecīgais status vēl līdz galam nav noteikts, un arī, ja tas pat ir bēgļa status, viņš nav oficiāli atzīts. Un tāpēc mums ir eh, Eiropas parlamenta 2004. gada direktīva, un šajā direktīvā ir noteikti, noteikti minimālie standarti. Un šajā ziņā es gribētu runāt par parlamenta iespējām arī gūt mācības no minētās direktīvas un varētu izmantot eh, arī šo te dokumentu runājot par uzņemšanas nosacījumiem un attiecīgo direktīvu. Tad e, nosacījumi, kas nosaka aizturēšanas likumību. E, šeit jāiekļauj ir arī iespēja izraidīt cilvēku. Tad, kad e, šī iespēja par cilvēka izraidīšanu vēl nav izlemta, tad notiek, ir noteiktas no, darbības, kas regulē arī nekavēšo atlaišanu, atbrīvošanu. Es gribētu teikt, ka ir nepieciešama esošo instrumentu analīze, lai gūtu mācības, lai tālāk izstrādātu detaļas un visus standartus iestrādātu arī uzņemšanas nosacījumu direktīvā. Un visbeidzot, runājot par Eiropas pamatiesību konvenciju. Tas, ka tiesa ir strādājusi ar precedentiem, un precedentu lēmumos tiek atkal un atkal pasvītrotas dalību valstu tiesības un uzdevumi. Pozitīvie uzdevumi, ne tikai negatīvie pienākumi. Tad pozitīvie pienākumu uzdevumi, tie varētu ietvert arī pienākumu mainīt eh, mājas likumdošanu, par to arī lietā pret Bulgāriju. <coughs> Un attiecīgi arī mūra gadījuma ir jāatsaucas uz uh, pamatiesību konvenciju, ka nedrīkstētu uh, neļaut cilvēkam, kas ir aizturēts, uh, piek, noraidīt piekļuvu procedūrām, kas palīdz šo statusu konstatēt. Es gribētu atsaukties to, kas jau tika runāts. Gribu runāt par to, kā dalība valsts un, un Eiropas Savienība uh, atsakās piemērot savus tiesību normas tāljūras zonās vai arī kontekstā, kur ir sadarbība ar kādām citām valstīm. Liels paldies, Marija Terēza. Es atvainojos, bet eh, Eiropas parlamentā ir ļoti uh, stingra uzstāšanās kārtība maksimāls 4, minū, 4 minūtes. Mums ir arī valodnieciskas barjeras, mums ir vesela rinda cilvēku, kam ir vēl jārunā, tātad mums ir noteikts reglaments. Un es atvainojos, ka es aizrādīju, ka jūs runājāt varbūt ilgāk nekā bija paredzēts. Mēs nevaram mainīt uzstāšanās laiku tagad bet eh, es esmu gatavs arī tagad stādīt priekšā nākamo runātāju, Filips Samarau. Mēs um, pazīstam šo speciālistu, viņš ir aktīvs bēgļu aizstāvis, došu vārdu viņam. Lielas paldies! Es arī pateicos Liba komitejai par ielūgumu, ka es varu šeit arī izteikties uh, jezuītu bēgļu dienesta vārdā. Šodien es runāšu īsi par vienu no mūsu pētījumiem par aizturēšanu. Uh, un kā tas arī um, attiecās uz uzņemšanas nosacījumu direktīvu. Un, ja man būs nedaudz laiks, es arī vēlētos uh, runāt arī par alternatīvām. Okay. Mission... Tātad uh, jezuītu bēgļu dienesta galvenai misija būtībā palīdzēt migrantiem un bēgļiem. Mēs esam apmeklējuši arī vairāk šos aizturēšanas centrus un arī novērtējuši viņu apstākļus, bet mūsu pētījums bija vairāk koncentrējās tātad šo cilvēku mazaisardzība un tieši aizturēšana. Vai šeit ir kaut kāda sistemātiska ietekme savstarpējā uz cilvēkiem, tātad uz cilvēkiem, kuriem ir specifiskās vajadzības? Un projekta beigās, kas norisinājās pagājuši, kad mēs aptuveni intervējam 685 uh, aizturētos uh, patvērumu meklētājus 21. vienā Eiropas Savienības dalībvalstīs. Jaunākais cilvēks bija 10 gadus vecs, vecākais 64 uh, bija gan patvērumu meklētāju procedūras, vai arī jau tiem, kuriem tika um, atteikts, vai Dublinas procedūras ietverā. Tātad mēs sākām ar to, ka mēs identificējām eh, jēdzienu mazaisardzība. Mēs vairāk eh, fokusējāmies uz noteiktiem eh, faktoriem, kas jau ir iepriekš noteikti un kas nav mainījušies, ja mēs runājam par attiecīgo situāciju. Bet mūsu rezultāti rāda, līdz ar um, aizturēšanas kontekstu, tam ir tiešām uh, liels sakars ar uzņēmību pēc pāridarījumiem. Tātad trīs uh, rezultāti Tātad um, aizturēšana e, visticamāk e, kaitēs cilvēkam nekā dos kādu labumu. Un otrkārt, e, personas, kurām ir oficiāli atzīts, ka viņiem ir specifisks vajadzības, kā piemēram, um, um, kas ir piedzīvojuši spīdzināšanu. Un treškārt, personām, kurām īpaši nav nekādas specifiskās vajadzības, kļūst uh, um, mazāk aizsargāti un ievainojamāki. Tātad uh, aizturēšanai ir katrā gadījumā kaitīga ietekme uz cilvēku, cilvēku padara vājīgāku, vājāku, uh, tam arī ir uh, uzņēmība pret noteiktiem fiziskiem un arī garīgajiem kaitējumiem, kā arī um, um, ievainojumi vēl, vēl vairāk pastiprinās līdz ar to, kad um, aizturēšana paildzinās jau, un tas jau pat sākās pirmajās nedēļās vai mēnešos. Tātad um, mazaisardzība jeb ievainojamība va, dažādos veidos izpaužās. Šeit parādās um, neziņa par to, cik ilgi, pieņemsim, atradīsies aizturējumā, um, aizturēšanā, um, kā arī zūda apetīta, bezmiegs, astmas izpausmes, um, kā arī attiecīgi satraukums un depresijas simptomi kā piemēram dusmas, apātija, bezcerība, vainas apziņa, izolācija no ārpasaules un informācija, būtībā informācijas nepieejamība, valodas barjeras, kā arī dzīves plāna būtībā pārtraukšana, tas um, ietekmē šo cilvēku veselību. Liela daļa cilvēku, aptuveni 80%, ko mēs intervēm nevarēja arī pateikt, kad viņi tiks atlaisti no šī um, apcietinājuma. Tas, protams, attiecīgi arī veicināja stresu šiem cilvēkiem. Un tas, uh, protams, arī pasliktināja cilvēku veselību. Tātad mūsu pētījumi rezultāti arī atbalsta šo tad, Maseta uh, kunga un Liba komitejas ziņojumu, kas tika pārstrādāts no Eiropas komisijas puses. Protams, ir noteikti elementi, kas patiešām, eh, kuriem nepieciešamība. Tātad, pirmkārt, ka cilvēkus nevajadzētu apcietināt eh, tieši procedūras laikā, jo šīs personas, eh, pārs, jo vairums personas patiešām vēl tikai meklēja patvērumu. Kā pieņemsim arī jānodrošina, ka cilvēki nekļūst būtībā vēl ievainojamāki. Cilvēkiem ir jānodrošina informācijas pieeja apcietinājuma, jo tomēr tas ir izolēta vide un nav īpaši daudz kanālu, lai cilvēki iegūtu informāciju. Un dažreiz mēs pat esam redzējuši, kur juridiskie dienesti būtībā ignorēja tātad šo migra migrācijas un patvērumu politiku. Un es tagad jau sāku runāt par alternatīvām, apcietojuma alternatīvām. Es um, patiešām um, pētīju to, ka tā apcietināšana ir negatīvs aspekts. Jo mēs šeit neskatāmies uz to, ka šeit ir runa par vienu valsti, kur ir sliktā praksa, un otru valsti, kur ir labā. Jo mēs šeit redzam, ka šī praksa būtībā ir negatīvs aspekts uh, vispārēji runājot. Tātad es runāšu par vienu pētījumu, ko šogad veica, ko veica Startautiskā aizturēšanas koalīcija. Viņi veica pētījumu pirmkārt, kā valdības būtībā tiek galā ar um, migrāciju bez uh, aizturēšanas, otrs, vai uh, šīs alternatīvas ir efektīvāks, un trešais, um, kāda ir ietekma uz migrantiem. Un rezultātā, pirmkārt, mēs ietaupam ļoti daudz naudas, un dažas, dažas valsts pat ietaupīja 93%. Otrkārt, migranti patiešām arī vē, ir lielāka iespēja, ka viņi vēlās atgriezties brīvprātīgi savā mājās. Un ja viņiem ir pieeja informācijai un, un konsultācijām, tad viņi arī to izvēlās. Treškārt, un šie cilvēki tiek respektēti un viņu cieņa netiek aizskārta. Tātad organizācija secināja, ka um, būtībā migranti arī piekrīt vairs iestādēm vairāk nekā 8 līdz 90% gadījumos. Jo tas būtībā liecina par to, ja, viņi, ja pret viņiem izturās godīgi un ja viņus eh, informē un, eh, un ja pret viņiem izturās cienīgi, tad viņi arī uh, nepārkāp noteikumus. Tātad šie būtu tātad vislabākie pama, piemēri alternatīvām pre, attiecībā uz aizturēšanu. Beļģijā ir arī situācija attiecībā uz ģimenēm, tātad, kur dzīvo tā savu veidu komunas veidīgās mājās. Tas arī ir diezgan visaptvarošs paņēmiens kā alternatīva. Tādēļ arī starptautiskā aizturēšanas koalīcija ir, ir priekšlikums, tātad, lai dalībvalsts piemērot alternatīvas. Liels paldies! Liels paldies, kad tas bija tik ļoti īsi. Tātad divi jautājumi, jo mums ir arī jāpieslēdzās pie nākamā, nākamās paneļa sesijas, jo mums laiks jau iet zudumā. Thank you, Chair. I'm not... Paldies, priekšstādātā. Nē, esmu pārliecināta, kam no runātiem būtu jāsniedz atbildes man jautājumu, taču kādam tas būtu jādara. Cerams. Kāda ir situācija ar bēgļiem vai nelegālajiem migrantiem, kuriem draudi izraidīšana, kurus mēģina izraidīt, un parastajiem cietumniekiem? kurus uh, saliek vienā aizturēšanas centrā. Vai visur Eiropā šī divi aizturēšanas veidi ir atsevišķi, vai ir valstis, kur tiek vienā iestādē turēti šie te migranti, kuriem draud izraidīšana un noziedznieki? Eh, nezinu, vai var jums sniegt visaptvarošu Mm, ainu, taču, cik man zināms, tiešām pastāv tāds vietas, kur abi šīs grupas tiek jauktas, un savā prezentācijā arī gribēju uz to norādīt, ka daudzas Eiropas valstis uh, uzskata nelegālos, man gan ir grūti izteikt šo vārdu nelegālos imigrantus par uh, krimināliem elementiem, un aiztur viņš šādu veidu iestādēs. Tā tad atbildi ir jā. Vai es varu uzdot vēl vienu jautājumu? Jā, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Esmu no Nīderlandes. Mana valsts mēģina neregulāru uzturēšanos pārvērst par noziegumu, taču es nebiju sapratusi, ka tas patiesībā var novest pie tā, ka šie nelegālie imigranti tagad tiks uh, turēti uh, vienā aizturēšanas centrā kopā ar noziedzniekiem. Vai tas ir kaut kas, par ko man tagad būtu jāuztraucas? Tātad tas draud? Es nezinu, saka Hilba Bafo kundze, es nezinu, kāda ir situācija Nīderlandē, bet, nu, man gan būtu zināmas bāžas par to, par visām valstīm patiesībā. Es nevaru sacīt, ka kāda valsts šai ziņā ir labāka par citu, diemžēl. Lūdzu, Papa Nikolau kungs. Paldies. Trešais jautājums, saka Papanika laukums. Jā, pastāv aizturēšanas centri daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tur jā, aizturētie mm, netiek, pret aizturējiem netiek izmantot pareizi attieksmi. Taču jāsaka, Eiropai arī ir līdzekļi uzlabot situāciju šais centros. Vai kāds man varētu sniegt atbildi? Uh, par to, kā šie līdzekļi tiek izmantoti, vai tie tiek izmantoti efektīvi, vai ir kāda laba priekšlikuma, kā uzlabot situāciju saistībā ar šo īpašo finansējumu Eiropas fondu izmantošanu šim mērķim. Paldies! Vai jūs vēlaties atbildēt, Filipa Morāla kungs? Uh, Uh, eh, Amarā kungs atbild, nezinu, kāda ir konkrēta priešlikuma par šiem aizturēšanas centriem, taču apstākļi eh, cil, aizturētiem cilvēkiem šādos centros vienmēr uzlabojas, tad, ja šās, šīs iestādes ir attiecīgi at, pareizi izveidots. Es apmeklēju aizturēšanas centru īrijā, kurā sievietes, kas uh, pieprasīja uh, patvērumu patiesībā tika turētas eh, līdztekus eh, slepkavām. Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un runājot par aizturēšanas apstākļiem, protams, tas fakts, ka cilvēkam ir iespēja iziet svaigā gaisā, ka ir iespēja iziet no slēgtajām aizturēšanas centra sienām, ir labs risinājums, kā cilvēkam atvieglot šo situāciju. Taču, protams, ka tas viss izmaksā pārāk dārgi, un mēs vēlamies tādus kopienas līmeņa risinājumus, kur cilvēku skaits, aizturēto cilvēku skaits samazinātos, kur, lai arī cik cilvēku, lai arī cik labi būtu aizturēšanas centri, tie tomēr līdzinās cietumam. Uh, Turpin priekšstādātāji, šodien esam skatījuši daudzus tematus un tagad lūdzu uh, pievērsīsimies tam, ko minēja Beļģijas jurists tiesnes. Kad mēs runājam par humanitārajām situācijām, ļoti smagajām sociālām situācijām un tā tālāk, bieži vien sabiedrība aiz trījiem, uh, uh, sabiedrība mežā nesaskata kokus, bet mēs ticam Eiropas brīvībām, Eiropas vērtībām, un te mums tiešām ir jāsniedz savs atbalsts, lai nodrošinātu, ka šīs tiesības tiek ievērotas. Un tas attiec arī uz uh, tiesu gadījumiem. Eiropa administratīvā līmenī šeit e, saskars ar grūtībām. Vispirms tāda administratīvais ir kā pirmais līmenis, un tad juridiskās iestādes ir otrais līmenis, kā jau sacīja tiesnesis. Mums nepieciešams apvienot šīs doktrīnas. Nevar taču būt trīs dažādas tiesu prakses. Mums ir jāsaplūdina šīs tiesu prakses. Uh, mums ir jāizveido efektīvi Eiropas eh, tiesība akti, kas var tikt īstenot konsolidētā veidā. Un te nu mēs kaut ko varam darīt. Un tagad dod vārdu Ruita Vares kungam, viņš mani aizstās priekšstādātāja lomā. Viņa temats arī ļoti svarīgs un negribu viņam kavēt laiku. Paldies!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

Good afternoon, ladies and gentlemen, friends. Labdien, dāmas un kungi, draugi, kolēģi! Kā referents no Eiropas parlamenta puses par Eiropas Savienības kopīgo pārvietošanas programmu un grozījumiem Eiropas pārvietošanas fondam esmu īpaši gandarīts, ka un iespēja apspriest šo svarīgo tēmatu vai šos tēmatus drīzāk varētu sacīt šajā svarīgajā koplāmuma procedūras brīdī. Kā jūs zināt, koplēmuma procedūra ir ievilkusies ilgāk nekā bijām gaidījuši 2010. gada maijā. Parlaments apstiprināja divus ziņojumus ar ļoti lielu vairākumu. Mēs strādājām vairākām politiskām grupām, es pats biju referents un ar ēnu referentiem strādājām. Uh, viens ziņojums bija par grozījumiem Eiropas pārvietošanas fondā, un cits ziņojums nebija tik steidzams, bet tomēr tas uh, paredzēja perspektīvā izveidot kopīgu Eiropas Savienības pārvietošanas sistēmu programmu. Mēs pieprasījām šādu programmu un pieprasījām, lai tajā būtu efektīvi pasākumi, noteiktas prasības. Mūs īpaši interesēja lai, tas, lai tiktu izveidota pastāvīga pārvietošanas um, daļa, nodaļa, iespējams, kopējā um, patvāruma atbalsta birojā. Un tā mēs varētu arī veicināt tālākas uh, izsekošanas pasākumus, nodrošinot labāku integrāciju un apmainīties ar labās prakses paraugiem dalībvalstīs. Tātad tas bija mūsu, mūsu pašinstīvs ziņojums. Koplēmuma process Eiropas Savienības iestādēs starp padomi un parlamentu pa parastais uh, koplēmuma process tagad ir sastatījis kopā uh, to, kā dažādās procedūras tā tad ir eh, vienkāršotā, parastā procedūra, kas vēl nav beigusies, un tad arī koplāma procedūra. Eiropas parlamentā un vispolitiskās grupas bija vienotas par šo ziņojumu, un arī komisijā un padomē bija pamat, eh, bija vienošanās, bija par pamat aspektiem šajā ziņojumā. Tātad uh, paredzēt uh, katego, uh, pa kategorijām sadalīts humanitārs prioritātes, bet arī reģionāls prioritātes, kur varētu īpaši pievērst uzmanību dažiem Eiropas Savienības reģioniem, kas tiktu atlasīt arī saskaņā ar uh, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos atzinumu un arī citu organizāciju atzinumu. Taču, diemžēl, kopš 2010. gada māja situācija nav pavirzījusies tālāk kopš uh, institucionālu apsvērumu dēļ, un uh, daudziem no mums tas ir eh, sagādājis vilšanos un bēgļu nometnēs arī ir bijusi šīs komitejas delegācija, bija Sīrijā 2010. gadā, un tāpēc mums ir ļoti grūti paskaidrot šiem cilvēkiem, ka tik svarīgas. Uh, tik svarīgs jautājums netiek risināts, tiek bloķēts uh, Lisabonas līguma 209. panta dēļ. Tagad mums ir arī runa par deleģētajiem aktiem, un sarunas ar eh, padomi atkal ir atsākušās. Cerams, ka drīz mēs pavirzīsimies tālāk. Un tad mēs pārēsim pie citas eh, koplēmuma stadijas, kur parlaments varēs lemt par prioritāriem reģioniem bez deleģēto aktu starpniecības. Un mēs kā referenti pēdējo divu gadu laikā ļoti ātri atbildējām uz komisijas un uh, padomjas priekšlikumiem un bija svarīgi šos šķēršļus novērst līdz 2000, eh, līdz šī gada decembrim. Ja tas netiks izdarīts, tad tas viss ievilksies vēl līdz 2014. gadam. Un eh, pateicoties eh, kopīgai programmai, tad bēgļi varētu konkrēti tik sadalīt kategorijās un visa tā procedūra būtu viendabīgāka. Esmu ļoti gandarīts, ka šeit mūsu vidū ir cilvēki, kas ar mums sadarbojās ļoti nopietni visu šī procesa laikā. Uh, no mans puses raugoties kreisajā pusē ir uh, Johannes Van Huns, Gemuns, uh, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos Eiropas biroja pārvietošanas politikas speciālists. Viņš rūpējas par to, lai tiktu integrēti pārvietotie bēgļi. Eiropas Savienībā. Protams, mēs ceram, ka apvienotā ES pārvietošanas programma nāks par labu situācijas uzlabošanai. Un Johannes Van Hemund ir eh, radošs domātājs visā šajā procesā. Viņam blakus ir Hoviks Etemez Jans, viņš ir ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos vecākais darbības koordinators Zarzīs Tunisija. Uh, un viņš, pavisam skaidrs, zina, cik svarīgi ir šī kopējā ēs pārvietošanas programma, ņemot vērā arī to, kāda būs tās ietekme uz reālo situāciju. Tagad viņš parādīs Tunisijas pieredzi, arī dažus attēlus, jo īpaši no šušakas. Un tālāk, viss tuvāk man pa kreisi ir Jākops Damglīnstrups no Dānijas imigrācijas dienas otrās patarām nodaļas. Viņš ir vadītājs šai nodaļa. Viņš arī darbojas šeit Dānijas pastāvīgā pārstāvniecībā pie padomas. Mēs visi ceram, ka Dānija varēs sniegt uh, ieguldījumu šajā koplēmumu procedūru. Mēs, protams, zinām, ka Dānijas Prezidentūra sāksies tikai janvārī, taču jau tagad Dānija sadarbojas kopā ar Polijas prezidentūru trijo ietvaros. Un, protams, Dānija ir valsts ar ilgstošu tradīciju pārvietošanās jautājumos. Un tad ir arī Barbara Tomas, Amerikas Savienoto Valstu misijas Eiropas Savienības migrācijas politikas un beigu lietu speciālisti. Viņa arī ir sadarbojas ar mūsu pārvietošanās jautājumos ilgu laiku. Mēs zinām, ka ASV pārvieto vairāk bēgļu nekā es, un deses, desmit uh, ES dalībvalstis pārvieto tikai 4500 bēgļus gadā. Un mums arī nāk par labu, ja mēs varētu labāk sadarboties ar ASV un mācīties no ASV pārvietošanas pieredzes. Un tālāk vēl pa labi ir Torstens Morits, Baznīcas komisijas migrantiem Eiropā izpildes sekretārs ejas politikai un projektiem. Viņš eh, strādā šajā organizācijā kopš 2002. gada, un tagad bez tālākas kavēšanās dodu vārdu Johannes Van Hemundam no ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos. Lielas paldies, priekšsēdētāji Rūita Varas kungs. Uh, Man eh, ir PowerPoint prezentācija, taču es zinu, ka diena ir bijusi gara, tur ir daudz eh, visādu grafiku, neuztraucieties, tomēr tas nebūs tik sarežģīti. Mums ir divi steidzami aicinājumi. Uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm un es iestādēm. Taču pirms nāku klajā ar šo dubulto steidzamo aicinājumu, es gribētu mazliet uh, atkāpties pagātnē un pastāstīt par pārvietošanas konceptu, koncepciju. Un jo īpaši pastāstīt, kāpēc tas ir ļoti svarīgs, pilnīgi, pilnīgi neat, neatraujama sastāvdaļa. Anokstākums ar bēgļu jautājumos darbā. ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos rūpējas par desmit ar pus miljoniem bēgļu visā pasaulē. 80% e, no šiem bēgļiem runā maz attīstītās valstīs. Šo skaitu ir tiešām pār par astoņiem miljoniem dzīvo ļoti nabadzīgās valstīs, ir vērts paturēt šo skaitli prātā. Mēs mēģinām šiem cilvēkiem nodrošināt ilgspējīgus risinājumus. Šādi risinājumi no Anoksto komisarbēga jautājumus pus ir trīs. Cerams, ka šie cilvēki varēs izmantot labprātīgas atgriešanās dzimtenē iespēju, ka viņu valsts būs pietiekoši droša, lai to varētu darīt. Cits risinājums dažiem varētu būt vietēja integrācija uzņēmošai valstī. Bieži vien tas notiek tikai pēc tam, kad gadu desmitiem vairākas paaudzes ir dzīvojušas, dzīvojušas nometnēs. Tas nav tik bieži risinājums kā labprātīga atgriešanās dzimtene. Un trešais ilgspējīgais, ilgstošais risinājums ir pārvietošana. Patiesībā šis risinājums attiec tikai uz nedaudziem. To taču arī šis ir svarīgs. Arī manā paša praksē esmu strādājis Jemenā, kas ir viena no tām ļoti maz attīstītiem valstīm. Un manā laikā, kad es tur biju, tā bija 152 no 170 valstīm, tā tad uh, ļoti tuvu pie vis, vis, vis nabadzīgākajiem. Uh, ANO konvencija 51. gadā arī uh, iekļāva Arābijas pusa, un tas attiec arī uz Somāliju un uz Odens līci. Taču iespēja kaut ko piedāvāt bija maz. Bija grūti šiem bēgļiem run, dzīvot gan um, bēgļu nometnēs, gan arī pilsētu tuvumā. Taču pamatoties uz ko, bēgļu konvenciju, bēgļu aizsardzības konvenciju, mēs varējām no, mēģinājām nodrošināt viņiem risinājumu gan viņiem, gan arī Etiopijas bēgļiem. Uh, taču daudziem somālieši, etiopieši un eritrieši. Eh, šiem cilvēkiem nebija iespējams atgriezties viņu izcelsmes valstī, nedz arī bija iespēju integrēties vietējā valstī. Līdz ar to viņiem pārvietošana Jemenā vēl ar vienu ir ļoti svarīgs risinājums. Tas ir ne tikai risinājums, bet ir arī ļoti svarīgs, steidzams nozīmīgs aizsardzības līdzeklis. Jo, kad cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ uz viņu izcelsmes valsti, tur viņiem draud vajāšanas, un iespējams, ka arī tā situācija tur ir arī tajā patvērumu valstī ir tik bīstama, ka viņiem nav vēlams tur palikt. Tātad risinājums, šis pārvietošanas risinājums ir jānodrošina, jānodrošina pēc iespējas ātrāk. Un te jāparedz arī iespējamās sekas tiem, kas paliek šajā patvērums sniedz, sniedzošajā valstī. Tam varētu būt strateģiska ietekme. Tas var pavērt durvis, kas mēģ, nokļūtu šo valsti tām valstīm, eh, tiem cilvēkiem, kas arī grib eh, nokļūt šajā patvērumu valstī, jo tad mēs viņiem var teikt, jūs tur nebūsiet viens, no jūsu valsts tur arī citi. Uh, Un te man atklāti jāsaka bieži, tas nenotiek, taču ir arī mūsu mērķis to izveidot kā visaptrošanu risinājumu visai beigu situācijai. Tas tagad uh, redzams Tanzānija kopš 1972. gada uh, bēgļi no Burundī tagad nu jau paudzēm dzīvo Tanzānijā un uh, Daudziem no viņiem tagad ir sniegta iespēja atgriezties Burundijā, un tās ir arī pateicoties eh, valstu sadarbībai, vairāki tūkstoši ir pārvietūti, un daudzi tūkstoši no 70 tūkstošiem cerams kļūs naturalizēsies par Tanzānijas pilsoņiem tuvākajā nākotnē. Tātad eh, tas norāda uz to, cik liela ir pārvietošanas loma uh, kā visaptrošana eh, risinājuma iespēja. Tātad eh, mūsu ikdienas darbā mēs raugāmies uz iespējamiem risinājumiem bēgļiem. Arī veidojot statistiku un sniedzot padomus, mēs bieži vien secinām, ka pārvietošana ir vienīgais risinājums vai vienīgais, vai ir steidzam nepieciešams. Tātad identifikāciju mēs steidz, veicam katru dienu un katru gadu UNHCR nāk klajā ar uh, ar, ar mm, grāmatu, ar publikāciju, kur parādās, kādas ir pārvietošanās prasības katrai valstī un cik daudz ir cilvēku. Šādu dokumentu mēs sagatavojam katru gadu jūlijā. Tagad pavisam tuvāko 3-5 gadu laikā būs 780 tūkstoši bēgļu un arī prioritātes ir arī steidzams Un 2012. Uh, gadam ir 172 tūkstoši bēgļu, kas tiek uzskatīti par prioritāriem. Tā tad ir divi skaitļi. 700, as, tā tad ir 7,5 uh, miljonu bēgļu, kas ir ANO pārziņā, un tad vēl šie 172 tūkstoši bēgļu, kas ir prioritāri. Un jāsaka, ka 2010. gadā daudz. Uh, um, bēgļu tika pārvietots uz ES 4700. Uh, Vācijā daudz tādi ir. Uh, uh, taču tā nav savas programmas, un tāpēc uh, mēs to šeit neesam iekļau, iekļaujuši. Bet kvota 2011. gadam ir gandrīz 5000. Tātad 5000, ja salīdzina 2012. Mm, gadā ar tiem, kas ir eh, nepieciešami, kam tas nepieciešams 172 tūkstoši. Tad globālais konteksts pārvietošanas valstīm. Jūs redzat, ko, ar ko nodarbojas citas valstis. Eh, ar zilu krāsu atzīmēta Eiropas Savienības teritorija šai ziņā, nu, aina nav īpaši glaimojoša. un galvenās trīs. 44 e, tūkstoši 2010. gadā devās uz ASV, un ASV maksimāli ir 70 līdz 80 e, bēg, tūkstoši bēgļi. Tātad 2009. bija vairāk nekā 2010. tad 44 tūkstoši ir realistisks 6700 uz Kanādu un 5600 Austrāliju. Tad Eiropā jūs redzat, šie rādītāji nevar būt tik lieli. Un Eiropas Savienībā ir arī daži svarīgi spēlētāji ar senām pārvietošanas tradīcijām. Dānija ir viena no šīm valstīm, Zviedrija, arī Somija. Un, protams, ka augstais pārstāv, komisārs Beigļa jautājums to ļoti augstu vērtē. Un tomēr mēs redzam, ka šeit bija neliels uh, pieaugums 2009. gadā arī zilajā zonā, ne tikai sarkanajā. Tas bija pateicoties 2008. gada novembra Eiropas Savienības padomes uh, secinājumiem, ka tika pārvieto 10 tūkstoši beigļu no Irākas. Tas norāda uz lielo potenciālu. Tā bija liela šī pārvietošanas programma Vācija uzņēma 2500 e, e, bēgļus ļoti īsā laikā. Kopš 2008. gada varētu sacīt, šis bija tā pagrieziena punkts, situācija virzās labā virzienā, tā tad ir, tā uzlabojas Eiropas Savienībā. Un arī uh, ir jaunās valstis, kas uh, uzņem cilvēkus. Čehija, Rumānija, arī Spānija, Bulgārija ir 2010. gadā izziņojuši savus pārvietošanas programmas. Tātad te attīstās situācija ne tikai nacionālajā, ne tikai starptautiskajā, bet arī nacionālajā līmenī. Es domāju, var redzēt, ka solidaritāte vairojas starp uh, um, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, pilsonisko sabiedrību. Šie, uh, šīs puses ir gatavs uzņemties savu lomu uzņemot bēgļus. Tas ir ļoti svarīgi, jo pārvietošanas process nevar būt veiksmīgs, ja beigā šie cilvēki netiek veiksmīgi uzņemti un integrēti, jo integrācija ir ļoti svarīga Tātad tieši vietējā līmenī vietējās iestādes e, šeit spēlē ļoti svarīgu lomu. Vācijā bija uh, svarīga kom, kampaņa, pilsēta saka jā, un vietējās grupas, kas gribēja līdzdarboties pārvietošanās pro, procesā, tas attiec uz Berlīnu, varēja uh, to darīt. Eiropas Savienība sniedz finansējumu šādām, fin, šādām institīvām, uh, izmantoja programmu, kas savieno, apvieno dažādas iesaistītās puses un iesaist arī uh, pašvaldības. Arī parlaments, Eiropas parlaments spēlēja svarīgu lomu. Mēs esam pateicīgi referentam par to, ka viņš uzņēmās šo iniciatīvu Tas ir pilot, runa te ir par pilotu projektu, ko finansēja atsevišķa budžeta kategorija. Nu, tad atgriežamies pie Eiropas Savienības līmeņa. Un referents jau minēja, ka ir šīs um, Eh, sastingums, eh, tāda kā stagnācija saistībā ar ES institucionālo reformu. Nu, tas jau tagad divus gadus tā turpinās. Un tagad pievēršos savam steidzamajam aicinājumam. ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvis uzskata, ka jārod risinājums steidzami. Es te gribu uh, pārfrāzēt vienu no svarīgākajām, <laughs> visticamāk slavenākajām bēgļu filmām Kasablanka, mums vajadzīgs risinājums. Varbūt ne šodien, varbūt rīt, bet katrā ziņā pirms 2012. gada māja. Kāpēc tieši tā? Tāpēc, ka tas ir termiņš, līdz kuram pārvietošanas valstīm ir jāuzņem savas saistības. Jo mums laika vairs nav daudz, ja Līdz tam laikam netiks izveidota programma pārvietošanas valstīm uzņemties savu saistības eh, saskaņā ar jauno e RF. Un tas tad arī paredzētu papildu finansējumu jaunajām pārvietošanas valstīm. Tad 2013. gadā Uh, arī nekas nedaudz. Nu, būtībā tad mēs būsim iesprūduši Eiropas Savienības līmenī un Eiropas Savienība būs palikusi iepakaļ. Es gribu vēl pieminēt, ka šī programma, lai cik tā būtu skaista, tā ir labvēlīga, lab, brīvprātīga, pieticīga programma. Tas ir tāds kā pamat ietvers. Ano augstais komisārs beigas jautājumos cer, ka es iestādes vai varbūt dalību valstis kaut ko tiešām darīs, lai virzīt situāciju tālāk. Tas novestu pie vairākām pārvietošanas vietām Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība spēlē savu svarīgu lomu šai jomā. Un tad arī pārvietošanu varēs padarīt strateģiskāk. Tas ir uh, tāds mērķis, mēs ceram, ka arī skaitļi, pārvietoto bēgļu skaits būs lielāks. Nu, tā tad uh, steidzamais aicinājums. Es te arī varu, protams, pievērsties manam kolēģiem no Tunisijas. Situācija Ziemeļāfrikā ir diezgan neliela uh, bēgļu grupa. Ziemeļāfrikā tik apmēram 5000 šādu bēgļi uh, ir pārvietojami viņiem, tas nepieciešams, taču tas jādara ātri. ANO varēja piedāvāt 10 tūkstošu vietu Irākas bēgļiem, kāpēc? Kāpēc būtu tik grūti atrast šādas vietas, pārvietošanas vietas 5000 Ziemeļa Āfrikā esošo bēgļu? Uh, risinājums būtu ASV, taču ASV process pat laban ir lēns un uh, Eiropas Savienībai te vajadzētu iestāties un darīt savu lomu. Ar šo Uh, fotogrāfiku, jūs redzat, ka pārvietota ģimenes maida veiksmīgi integrēsies uh, apvienotāja karalistē. Es gribētu beigt. Lielas paldies! Paldies! Šķiet, ka šajā zālē atrodas cilvēki ar dažādu gatavības pakāpi uzsākt šo debatu par pārvietošanu, bet es personīgi, tad, kad sāku strādāt pie šiem jautājumiem, tad es uh, E, es uzreiz, man bija pārsteidzīja cipari tā statistika, ko teica arī Van Hamundas kungs. E, viņš teica, ka katru gadu ir nepieciešams pārvietot apmēram 172 tūkstoši cilvēku globāli visā pasaulē. Un tas ir tikai. Un mēs pārvietojam tikai 4700 Eiropā. Tas nozīmē, ka mums vēl jādara daudz darbu, ka ir pagātnē bijuši arī nospraust ļoti ambiciozi mērķi. Zviedrijas prezidentūras laikā bija plānots pārvietot 100 tūkstošus. Es ļoti ceru, ka mums izvēr, izdosies eh, vismaz dubultot šo skaitu, vismaz eh, šos 5000, kas ir akūti nepieciešami, ka mēs varētu tos pārvietot. Bet tad, kad mēs runājam par patvērumu, par bēgļiem, par migrāciju, Šīs debats vienmēr ir ļoti sarežģītas. Un kāpēc? Lai pārvietotu 200 tūkstošus visā pasaulē katru gadu, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, ja vien visas valstis organizācijas globāli nesākt aktīvi sadarboties. Lūk, kā rīkojās jau Čīli, Brazīlija, ASV, Kanāda. Un eh, arī jaunās dalība valsts būtu jāiesaist. Mums jādomā par to, kā mēs varētu veikt mūsu uzdevumu. Šo uzdevumu ir jādara bez kavēšanās. Ja mēs uzņemamies noteiktas saistības jau iepriekš sālaicīgi, mums 2012. gadā ir paredzēta eksperta sanāksme, tas ir parlamenta ietvaros, tad ir parlamenta un padomas rezolūcija par strateģiskajām prioritātēm tieši pārvietošanas jomā. Tad mēs strādāsim tādā garā līdz 1. aprīlim, tad būs komisijas paziņojums, tad būs valstu apņemšanās, deklarēšana, gatavība uzņemt uh, noteiktu skaitu cilvēku, un es domāju, ka šīs uh, prezidentūras beigās, līdz gada beigām mums ir jāpanāk jau kaut kas uh, konkrēts. Es te gribētu dot vārdu Etimedzana kungam, kurš arī stāstīs par situāciju savā reģionā. Pirms rādīšu jums fotogrāfijas. Es uh, gribēju arī no savas puses pateikt, cik akūta ir šī pārvietošanas problēma. Tunisijas iedzīvotāji parādījuši ir tādu paraugu visai pasaulē tieši humanitārā darba sakarā. Tad te ir revolucionāra situācija, nav valdības Tunisijā, nav arī attiecīgas bēgļu politikas, bet viņi vienkārši savu praksi ir parādījuši savu politiku, atvēruši robežas, uzņēmuši daudz cilvēkus no Lībijas ir Lībijas iedzīvotāju uzņemti, bet arī trešo valstu valstspiedarīgie ar un bez dokumentiem. Tas šķiet ir ļoti lielisks piemērs, tāda mācība, kas būtu jāizpēta. Tā bija tāda patiesa solidaritātes izrādīšana, ko Tunisijas tauta parādīja uzņemot apmēram 64 dažādu valstu valstspiedrīgu gos. Um, īstenībā pat nākot no tādām valstīm, kas nemaz nav Tunisijā bijušas pazīstams, un neraugoties uz to visu, viņi atvēra robežas un uzņēma šos cilvēkus. Lūk, te ir tikai dažas fotografijas, tā ir Lībijas, Tunisijas robeža, cilvēki. Uh, sākotnēji tie bija tūkstošiem eģiptiešu, kas brauc iekšā valstī. Tie tika izvietot skolās, slimnīcās, pēc tam situācija tālāk attīstījās, skolas un slimnīca bija pārpildīts, bija nepieciešams meklēt citas alternatīvas. Un lūk, šeit no augstais komisārs bēgļu jautājumos arī citas starptautiskās organizācijas ir dažai valstī, sākās ļoti ātras diskusijas. Rezultātā tika izveidota nometne, tuksnesī, tā sākotnēji bija migrantu nometne ehm, Tālāk, eh, pēc tam tā kļuva par bēgļu patvērumu meklētāju nometni. Redziet, šeit ir rinda, tūkstošiem cilvēku stāv rindā, lai saņemtu mm, eh, pārtiku. Situācija bija ārkārtīgi grūta, tie ir ziemas mēneši, lūk, cilvēki mazgājas. Visas um, aģentūras pēc tam sāk sadarboties, bet pats sākotnējais impuls nāca no Tunisijas, eh, pēc tam jau valsts saņēma atbalstu palīdzību no visām pusēm E, tālāk e, sākās evakuācijas process ar starptautiskās sabiedrības iesaisti, tika e, evakuēti tūkstošiem cilvēku atpakaļ uz citām valstīm. Un atkal viņi ieradās Tunisijā bez nosacījumiem. Vienkārši cilvēki tika ielaisti iekšā, ne, neuzdodot, neprasot. Šeit Tunisija ir parādījusi savu labo garību, savu lielisko tādu humanitāro nu, noskaņojumu attieksmi pret cilvēkiem, kas bēg no sarežģītām humanitārām situācijām. Lūk, tāda situācija, vēl viena mācība, ko esam guvuši. Tagad mums ir tūkstošiem cilvēku laiku, kas atstāja valstis. Šie cilvēki ir traumatizēti. Šajā pašā nometnē nesen notika incidents, kādi spēki uzbruka šai nometnei, bija zaudēti divi īpašumi šeit, te aprīkojums. Jūs redzat šajās fotografijās, kā nometne tika faktiski iznīcināta. Tā bija tiešām katastrofāla situācija, šis uzbrukums. Uh, nometnē. Mums nebija laika, mums bija jārīkojās ļoti ātri, šie cilvēki ir ļoti atkarīgi, absolūti neaizsargāti. Eh, Dažkārt cilvēki atrod kaut kādus mehānismus, kā tik galā ar situāciju, bet šeit, šajā situācijā, šajā nometnē tūkstošu vidū šeit cilvēki nevar paši tikt galā noregulēt situāciju. Un atkal šie pārvietotie cilvēki nometnē tad, kad veido nometni, tad situācija drošības ziņā nebija pārāk laba, un ar, kur nu vēl runāt par to pēc uzbrukuma, tomēr mēs atkal atjaunojām šo nometni arī pēc eh, tās katastrofālās nojaukšanas. Šeit redzat, kā mēs sākam atkal būvēt šo nometni. Eh, tā mēs sākam strādāt pie pārvietošanas, cilvēki lūdz, lai mēs eh, run, strādājam pie šiem jautājumiem. Mēs zinājām, ka bija vesela rinda valstu pilsoņu, kas nevarēja atgriezties uz savām mājas valstīm, izcels valstīm, arī nevarēja atgriezties uz Lībiju, kādiem eslu pēc es to pastāstīšu varbūt vēlāk. Lūk, varētu domāt, ka te bija ugunsgrēks, un tad mēs atkal atjaunojām, ka it kā viss būtu labi, bet nē, Tomēr um, dzīve tūkstnesī ir ļoti sarežģīta. Šie cilvēki pārsvarā bija dzīvojuši pilsētās Lībijā, un tagad viņi dzīvo tūkstnesī, un tas viņiem ir ļoti grūti. Mm, dzīves apstākļi ir ļoti sarežģīti. Mēs redzam, kādi šeit ir apstākļi. Varbūt šeit uz bildēm izskatās viss ļoti labi. Šeit viss, kas vajadzīgs, ir nodrošināts. Tomēr viņu situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta Un ir arī zināmas cerības, ka būs risinājums, uz to cer arī Tunisijas iedzīvotāji, arī, protams, nometnes iemītnieki, jo galu galā tunisieši ir uzņēmuši kaut kur ap miljonus cilvēku, nu, vēl ļoti daudz joprojām tur uzturs šajā nometnē, un viņi raugās mūsu virzienā, prasa, ko jūs starptautiskā kopiena tagad plānojat darīt. Varbūt šeit, šeit fotografijā šķiet, ka viss ir normāli. Lūk, patvērumu meklētāji bēgļi mierīgi dzīvo un tūlīt tās e, meklēs savu risinājumu, bet e, šeit redzat, ka starp citu šeit ir elektrība e, varbūt nometnēs visās nemaz elektrības nav, bet šeit tik vai tā ar visu to elektrību tas nespēja kompensēt cilvēku e, cerības pēc normālas dzīves. Sapcīt, nesen šeit atkal bija plūdi, un mums atkal nācās kārtējo reizi pārbūvēt šo nometni, atkal cilvēkiem ir trauma, kas atkal notiks ar mums nākotnē, kur mēs dodamies, kā būs, un varbūt tad pateicoties Norvēģijai tīpaši ir bijuši tādi atsevišķi gadījumi, eh, kad cilvēki ir aizbraukuši prom kaut kur pārizvietoti. Arī ASV ir noteikti programma, bet tā nedarbojas tik dinamiski. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem šajā nometnē vajadzēs pagaidīt vēl kādu laiku, līdz mēs saņemsim ziņas, ieskatot arī no jums eh, par nākotnes izredzēm. Uh, Šeit atkal fotogrāfijas, cilvēki ir priecīgi. Man bija tas gods un pagodinājums eh, arī eh, tikties ar bēgļiem, tad, kad viņi jau bija pārizvietoti, un tas bija faktiski milzīgs prieks man, kad es redzēja, ka, ka Norvēģijā Somālijas ārs, kas pārcēlās no savas valsts uz Norvēģiju, tagad ir sācis normālu dzīvi un dzīvo uh, laimīgs kā normāls cilvēks. Varbūt vēl daži apsvērumi šodien. Vispirms situācija nometnē. Tuvojas ziema, situācija pasliktināsies, tāpēc ir jāmeklē risinājums ātri. Otrkārt, šie cilvēku skaits ir relatīvi neliels. Tehniski ļoti ātri varētu to nu, apstrādāt. Un mēs no savas puses arī esam gatavi ar saviem dokumentiem uz decembri, tāpēc Tāpēc mēs esam gatavi arī uzņemt citu valstu palīdzību un sakārto šo cilvēku dzīves. Integrācija šajā vietā, konkrēt šajā valstī nav iespējams. Te mums Darfūra, Somālijas, e, Eritrejas iedzīvotāji, un viņi nevar atrast sev dzīves vietu Tunisijā. Tas nekad nenotiks. Tāpēc atbildība joprojām nav likvidēta. Varbūt mēs varētu pastiept e, roku tunisiešiem. Jūs eh, pieņemat miljonu, varbūt, ka mēs varētu izmitināt kādus četrus tūkstošus. Tunisijas eh, valsts darbs pārsniedz humanitārās palīdzības normas. Viņiem palīdzēja, protams, arī starptautiskā sabiedrība, bet Tunisija joprojām turpina uzņemt, un viņi ir uzņēmuši arī 700 tūkstoši lībiešu, kas ir izbēguši no savas valsts pēc konflikta, un joprojām ir 200-250 lībieši, kas tur uzturas, jo šie lībieši, eh, viņi vienkārši nevar atgriezties mm, savā valstī, pat neraugoties uz to, ka kas šodien notika Lībijā. E, jo projām Tunisijā paliks e, vesels milzīgs lībiešu skaits, kas nevarēs atgriezties uz savu valsti, tāpēc, ka notikumi tā ir iegrozījušies. Un šeit e, Tunisijas iedzīvotāji dod viņiem pajumti, ne tikai pajumti, bet arī medicīnu un mājokli. Un tas viss maksā diezgan dārgi. Es ļoti ceru, ka mēs veiksim savu salīdzinošo analīzi, mēs varēsim izvērtēt arī tās izmaksas, kas krīt uz Tunisiju tunisiešiem šajā e, operācijā un salīdzināsim šīs izmaksas ar vispārējo pasauli, esmu pārliecināts, ka milzīgs pārsvars šo izmaksu un darbu ziņā būs Tunisijas puse. Un visbeidzot, ir nepieciešams varbūt e, parādīt, ka tunisieši nebija kļūdījušies savā pieejā, ka viņu pieeja rīcība bija pareiza, ka vajadzēja uzņemt visus šos cilvēku tūkstošus. Un Varbūt tas varētu būt kā piemērs arī mums. 4000 cilvēku, kas tagad dzīvo šušas nometnē, gaida e, ziemu. Teikšu uzreiz, ka es nedzīvoju tajā nometnē. Man ir, pašais, pa, pa, man ir pa, pašam sava māja e, Zarzisā, bet e, es, es zinu, ka ziemu pavadīt šajā nometnē ir ļoti, ļoti grūti. Paldies! tiešām Es gribēju runāt par to eh, radošo garu, eh, izgudrotāju spēju nometnē. Cilvēki neaptur savu dzīvi, organizē kursus, izglīto viens otru, savus bērnus. Un dažkārt šie bēgļi ir pazaudējuši pilnīgi visu bet viņi saprot, ka kapitāls ieguldījums nākotnē ir izglītība, un tas ir kaut kas tāds, ko es ievēroju arī no jūsu fotografijām. Un es gribētu atzīmēt tikai divas lietas. Vispirms mm, labi paziņot par šo te projektu, par ārkārtas pārvietošanu. Nu, tas ir kaut kāds jauns projekts, tas nav tas, par ko jūs runājāt, kur darbojas municipalitātes. Pagājušajā nedēļa budžetā komitejā mēs uh, Mēs uh, to apspriedām un nākamnedēļ arī plenārsēdē, tātad papildus 3 miljonu eiro ārkārtas pārvietošanai tiks piešķirti. Nu, un tas tā kā būs papildinājums pie Eiropas bēgļu fonda līdzekļiem. Un vēl koplēmuma procedūrā mums ir jautājums par nometņu prioritizāciju tādu, kur, kas cietušas no dabas katastrofām. Uh, Dažreiz cilvēki saka, ka nevajadzīga, nav vajadzīga tāda prioritāte, bet eh, šūšas nometne rāda, ka arī esošās nometnes cieši no dabas katastrofām. Tagad esam priecīgs konstatēt, ka šis priekšlikums ir uz papīra, mēs gribam, lai tas pārvēršas par eh, realitāti, lai mēs būtu disciplinēti un kārtīgi. Es eh, gribētu dot tagad vārdu Morica kungam, lūdzu. Um, I'm very thankful. Lielas paldies par šo ielūgumu un arī esmu pateicīgs par to, ka es varu ierasties šajā um, uzklausīšanā par, um, par pārvietošanu. Es atceros to, kas bija pirms pāris gadiem un mums bija tāda vispārēja debata par šo lietu. Tiem cilvēkiem, kas uh, nezin, kas ir baznīca uh, komisijas migrantiem, uh, tas būtībā nodarbojās ar tādiem um, um, patvērumu meklēšanas jautājumiem kā arī strādā līdz, līdz ar kopējās ēst pārvietošanas programmu. Un būtībā strādā aizsardzības jomā, lai nodrošinātu tātad šiem cilvēkiem aizsardzību. E, kā jau teicu, pārvietošana ir diezgan tāda um, asa diskusija. Mums būtībā daži varētu teikt, ka mums pat nav tiesiskā pamata Tas tādēļ arī eh, to padara tik sarežģīti, bet arī interesanti. Jo ir īpaši, ja mēs runājam par argumentāciju. Un argumentācijas uh, pluspunkts eh, ir būtībā mm, parādīja to, ko kolēģis pirms tam teica. Uh, parādīja tātad šīs bildes no šūšas nometnes. Un mēs skaidri redzam, kādēļ ir nepieciešama šī pārvietošana. Un es domāju, tas ir tas arī punkts, kas mums ir jā, jāargumentē. Uh, ka mums ir jāuzsver uh, tātad šīs pārvietošanas programma mūsdienu pasaulē. Un mūsu uh, priekšsēdājs, kas arī bija mūsu ziņotājs par šo jautājumu, arī ir izskaidrojis šos sarežģījumus. Un mēs bieži vien arī dzirdam šo situāciju. Atkal kaut kas ir bloķēts, kaut kas ir sarežģīts, tas atkal ir kaut kāds institucionālais jautājums. Bet es vēlētos uzsvērt pāris punktus, kas, ko mēs vēl varam veikt un mums vajadzētu arī fokusēties uz to, uh, runājot par šo koplējumu procedūru un dokumentiem. Un es arī atradu tātad Eiropas parlamenta rezolē, rezolūciju par uh, tātad uh, pārvietošanas programmu. Ļoti labs papīrs. Un es vēlētos arī uzsvērt pāris punktus, pie ko mēs varētu vēl piestrādāt. Tātad pirmkārt, daudzas lietas ir procesā, bet viņiem ir nepieciešams mudinājums, pamudinājums. Tātad mums ir nepieciešams debatas, mums ir nepieciešama politika, mums ir uh, nepieciešams arī uh, argumentēt par to. Un galvenie punkti, kas ir svarīgi, mums ir jāuzdrošinās, cik daudz uh, cilvēkus Eiropas Savienība varētu pārvietot nākamo desmitgadu laikā. Uh, Mums ir nepieciešams prioritāts. Ja mēs runājam par 4000, 5000, eh, jā, tas būtu marģināli. Protams, mums nepieciešams prioritātes, eh, tas ir eh, loģiski, ja mums ir kaut kāds noteikts vērtības programmē. Piemēram, visu laiku tiek pieminēta 50 tūkstoši ASV, bet Eiropas Savienībai tiešām patiež vajadzētu virzīties šajā virzienā, nevis uz esošo situāciju. Un tad mēs varam runāt ar tādām valstīm kā Tunisija, un jā, mēs patiešām jums palīdzam, to mēs tad varētu arī tā teikt. Jo pašlaik tā ir vairāk mākslīga saruna. Parlaments arī ir jautājis tāds jautājums, kā piemēram vienotas infrastruktūras izmantošana vai uh, pārvietošanas programmas uh, evaluācija. Uh, kā pieņemsim Irākas iniciatīvu. Tas bija savu veidu Eiropas Savienības pilotu programma, tad mēs, mēs varētu atkal runāt par vēl vienu pilotu programmu, un mēs varētu atbildēt uz uh, krīzes situāciju, kas jau tūlītās varētu izraisīties, ņemot vērā Ziemeļāfrikas situāciju. Un būtībā tas notiek tepatās, un mums uh, arī nepieciešams arī atbalsts, un parlaments arī uh, aicināju partnerības programmas ar NVO un dažādām citām organizācijām. Tātad uh, Eiropas Savienības līmenī un vietējā līmenī mums nepieciešams uh, partnerības, bet to vajadzētu arī deleģēt uh, dalību valstīm. Tātad šeit mēs runājam par valdības, par NVO, par uh, dažādām citām organizācijām, kas varētu iesaistīties. Uh, Viņi varētu arī, uh, viņiem būtu nozīmīga loma šajā jautājumā, uh, pārvietošanas programmā. Parlaments arī uzsvēra nepieciešamību tādas uh, savu veidu specializētu vienu, vienību. Un mums arī šeit strateģisks moments. Es nevēlos šeit kādu aizvainot, bet Diskusijas man īpaši daudz nav devušas uh, eh, liels cerības, ka tās patiešām norisināsies un ka tas ir tik aktuāls. Tā kā būtībā tagad būtu ļoti svarīgs moments, ka kā parlaments un citas institūcijas, ka še, šajā gadījumā, ka šis ir ļoti svarīgs moments. Parlaments arī runājas par elastīgiem uh, pasākumiem. Uh, un ka tam ir jābūt prioritāram statusam, tātad mēs ļoti daudz runājam, ka tātad par tehniskajām lietām, runājot par šo programmu, kā tas varētu izskatīties arī, eh, lai vietējie to uztvērt. Bet mums ir jārunā par to, kādēļ ir šādas grupas, kurām ir nepieciešama aizsardzība, kurām nepieciešama šī pārvietošana, par, tātad par kurām grupām mēs tieši runājam. Jo bieži vieni mums ir tikai ļoti mazas grupas, kuras tātad eh, var baudīt šo pārvietošanas programmu. Tātad mums ir nepieciešama vairāk eh, izglītotāk debata par šo lietu, un līdz ar eh, parlamentu un citām institūcijām mēs to arī varētu veicināt. Un pēdējais punkts, ko es vēlētos uzsvērt, ir bijis uh, debats par eksperta grupām, tātad pārvietošanas programmā. Tātad uh, šī eksperta grupa būtu ļoti nozīmīga loma, lai izveidot prioritātes, kas ir ļoti sarežģīti bet ļoti daudz ir lietas, ko eksperti var veikt. valstis, kas, kas ir uzsākuši šo pārvietošanas programmu, ir eh, pie tam mudinājuši citas dalību valstis iesaistīties šajā programmā. Tātad viņi apmainies ar informāciju. Tātad ekspertu grupa bez nekādas eh, finanšu resursu pieminēšanas. Go, mēs varētu to arī pie tam vēl uh, izdarīt. Tātad es atstāšu ar šo domu jūs nedomāsim par to, kas nav iespējams un kas ir ļoti sarežģīts, bet mums vajadzētu vairāk domāt par to, ko mēs varam īstenot. Un es domāju, ka mums arī ir labs pamats, lai to darītu, un paldies! Liels paldies! Es ļoti labi to atceros šo ziņojumu. Tādēļ jau arī iesākumā tā tad es arī jau runāju par tā, tā, to paziņojumu. Un tas tajā laikā bija patiešām svarīgs. Un es ļoti labi atceros, un es vēlētos arī šo uh, pateikties tātad Hirša kungam, Skakle kungam, Kļukop kungam, ka es patiešām ļoti labas idejas ieliku šajā uh, paziņojumā. Viena lieta, ko mums iespējams ir fonds, bet, eh, bet mums nav tik daudz eh, e- ekspertīzes, kā arī cilvēku resursu, kā arī cilvēku saskarsme, tātad eh, zināšanas par šiem mehānismiem. Tātad nākamnedēļ mums būs jautājumi arī padomē un komisijai, kā arī plenārsēdē būs jautājumi par to bet cerams, ka mums būs arī labas ziņas no padomas un šajā debatā. Un mēs, protams, pieturēsimies pie faktiem. Tātad es dodu vārdu tagad uh, Tomas Skundzei no Amerikas Savienoto Valstu misijas Eiropas Savienībā migrācijas politikas un beigu lietas speciālisti. Um, es uh, liels paldies, kā jau tika minēts, es esmu Amerikas Savienoto Valstu misijas Eiropas Savienībā migrācijas politikas un bēgļu lietu speciāli šeit Briselē. Es šajā amatā strādāju nedaudz vairāk par diviem gadiem, strādājot ar vairākiem pilsoniskās sabiedrības un ES institūciju aspektiem. Es secināju, ka pastāv atšķirības, kā mēs raugāmies uz pārvietošanu. Es gribētu jums pastāstīt par trīm tematiem šai ziņā. Viena interesanta līta, ko ievēroju, ir, cik bieži dalībvalsts uzņems atbildību pār, par pārvietošanas jautājumiem tieši iekšlietās. Man šķiet, ka iekšlietu ministrija kā atbildīgā par pārvietošanu lielā mērā ietekmē diskusiju iznākumu. ASV mūsu iekš, iekšlietu ministrija tātad iekšlietu un uh, drošības departaments ir būtiski svarīgs izskatot pārvietošanas gadījums, bet ASV valdība uzskata pārvietošanas jautājums uh, kā būtisku gan iekšlietu, gan ārlietu politikas sastāvdaļu. Tā tad te ir uh, šajā departamentā birojs, kas nodarbojas tieši ar pārvietošanas lietām. Mēs sadarbojamies ar citiem birojiem um, valsts departamentā, lai nodrošinātu, uh, ka tiek ievērots mūsu, ievērot mūsu humanitārie un ārlietu politikas mērķi. Kā mēs dzirdējam, ka uh, attiecīgi politika var uh, Uh, pārvietošana tā tad var palīdzēt tām valstīm, uz kurām bēgļi sākumā dodas. Uh, var arī paredzēt citus humanitārus risinājumus, piemēram, uh, strādājot pie bēgļu vietējās integrēšanās un pie viņu atgriešanās viņu valstīs. Viena no prioritātēm ārlietu politikā ir tāda, ka šī pārvietošanas patiesībā var veicināt stabilitātu un mieru konflikt zonās. Bēgļu pārvietošana arī uh, dzīvi ataino ASV humanitārās intereses, ko mēs arī veicinām citur, gribam, lai arī veicinātu citās valstīs mēs aktīvi izmantojam partnerību. Tas ir kaut kas, kas raksturo mūsu attiecības ar citām valstīm, jūs arī to pieminējat. ASV pārvietošanas programma nebūtu īstenojama tad, ja nebūtu visos līmeņos iesaistījušies citi partneri. Nacionālā um, štata, um, dažādu valstisku un nevalstisku organizāciju līmenī. Uh, Te ir valsts departaments, iekšliet departaments, eh, izglītības departaments eh, un visādi citas aģentūras. Un tā mēs nodrošinām politikas programmas un uh, līdzekļus šiem bēgļiem. Vai arī dažkārt arī tiek izvērtāta uh, šo servisu pakalpojumu pieejamība. Ir deviņas dažādu līmeņu nevalstiskās organizācijas. Tās nodrošina sākāt sākotnēju uzņemšanu un pārvietošanu. Tās savukārt strādā izmantojot savus vietējos tīklus visā valstī, piemēram, ASV katoļu bis, biskapu organizāciju Luterāņu organizācija izmanto vietējos eh, Luterāņu baznīcas un arī ir sadarbības tīkli. Tās organizācijas vietējā līmenī uh, izmanto mazākas zonas. Tas, piemēram, attiec uz visu, visu konfesiju draudzēm. Vairums vietējās pārvietošanas organizācijas arī nodrošina apģērbu, mēbeles, pat uh, pārtiku ģimenēm, kas tiek pārvietotas. Viena lieta, ko gribu uzsvērt, ir šāda. Visas šīs organizācijas, pat reliģiskas organizācijas, apkalpo visāda veida bēgļus neatkarīgi no viņa reliģiskās pārliecības. Ir, tiek izmantotas uh, Eh, līdzīgas aģentūras gan no iekšlietu ministrijas departamentu puses, gan arī no uh, mājokļu nodrošināšanas departamentu puses. Un tiek iesaistīts arī cits nevalstiskās aģentūras. Ir paredzēts finansējums, angļu valodas apguvēji, uh, nodarbinātības veicināšanai un citu jautājumu risināšanai. Dažās kopienās ir arī programmas bēgļiem ar īpašajām vajadzībām. Trešais aspekts, eh, ko esmu piefiksējis, un to es gribētu arī pieminēt, tas attiec uz kaut ko, kas šeit jau izskanēja. Tās ir mēroga ekonomiku eh, jautājumi. Mēs uh, varam īstenot ekonomiju, mēs varam ietaupīt pateicoties uh, labākai eh, profilu izskatīšanai vietējā līmenī. Ir arī dažādas organizācijas, kam ir sadarbības nolīgumi ar eh, valsts departamentu. Eh, Nairobi, Bankokā un citur ir pār par 200 darbinieku, kas ir iesaistīti šajās tādās kā mm, izskatīšanas, izskatīšanas centros. Uh, mēs varam arī eh, iegūt šādā veidā zināšanas par konkrēto valsti, kurā šāds problēmas ir, un apgūt konkrētās valodas. Un kaut arī šeit mēs esam veiksmīgi, tomēr jāsaka, ka ir īstenojama ekonomija, ietaupījumi, tad, ja tiek eh, daudz kas darīts vietējā līmenī. Un te mums arī jāraugās uz to, kā mēs varam palielināt kvotas Es esmu vadījuši sarunas ar pārvietošanas, ar cilvēkiem, kas praktiski darbojas pārvietošanā. Un eh, tika secināts, ka vieglāk ir pārvietot daudz cilvēks vienā reizē, nevis strādāt ar mazākām grupām. Un te ir arī iespēja plānot, programmu un arī izsakot, kā tā risinās, ar jūs agri varat identificēt eh, problēmas un izlabot tās pirms mm, ir pārāk vēlu. Plašas problēmas arī paredz uzlabot kopienas saikņu uzturēšanu. Tas attiec arī uz, piemēram, dzīvokļu īpašniekiem vai arī uz kopienas savstarpējām attiecībām. Jums nav katreiz no jauna izdomā, jāizdomā ritenis. Uh, Un e, praktiķi var konkrēti ātri atbildēt, e, sniegt atbildes problēmām, kad tās rodas. Viena lieta gan man pārsteidz, cik lielā mērā tāda, ka tiek pārvietoti daudz cilvēki vienā reizē, var izveidot jau nesen ieradušos bēgļu mikrokopienas. Bēgļi cits citu tad var atbalstīt. Viņi paši tad var organizēties, piemēram, ieskatot bērnus, nodrošinot izglītību savā starpā. Un tas arī veido potenciālo darbinieku eh, kopienu, no kuras tālāk var smelties eh, atbalsta sniedzējus. Un šie cilvēki tiešām citam palīdz, un eh, kad, kad vien viņiem ir iespēja to darīt. Paldies! Liels paldies, Famas kundze! Protams, skaitļi ASV pārvietošanas programmā ir iespaidīgi, taču vēl iespaidīgāk šai programmā ir tā metode, kā izdotas šai programmā apvienot dažādās intereses bēgļu uzņ uzņemto un uzņēmēju kopienas intereses. Mums bija pirmā video konference ar Vašingtonu, un eh, bija redzams, ka arī gubernatoru un mēri ASV bija ļoti ieinteresēti šajā pārvietošanas programmā, to viņi uzskatīja par neatņemamu savu darba daļu. Un tagad pievērsēsimies Dānijas pieredzei. Dānijas loma ir ļoti bijis svarīga pārvietošana. Mēs uh, tad redzēsim, cik liela nozīme vienai dalībvalstī var būt pārvietošanas ziņā. Lūdzu, Klinstrup kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! I'll start to say that I'm deeply honored to have been, to have been given this opportunity to brief you. Paldies, ka man ir iespēja jums sniegt informāciju par Dānijas pieredzi pārvietošanas jautājumos. Mēs piedalījāmies pirmajā Eiropas pārvietošanas politikas veidošanā, un mūsu pieredze ir visapturošai ziņā, kā jūs zināt. Dānijai, Dānijai tagad jauna valdība, tas nozīmē to, ka mēs gaidām zināmas izmaiņas arī šajā jomā. Jaunā valdība jau ir paziņojusi, ka tā mainīs pašreizējos atlases kritērijus bēgļiem attiecībā uz pārvietošanu un paredzēs pārskatīs arī integrācijas potenciālu bēgļiem. Šīs izmaiņas eh, tiek veiktas, lai nodrošinātu vienādas iespējas bēgļiem pār, tikt pārvietot uz Dāniju. Netiks mainīta pašreizējā gada kvota 500 personas gadā. Valdība eh, gadiem ilgi ir aicinājusi citas valstis Eiropā un vispār pasaulē iesaistīties pārvietošanas centienos. Un eh, mūsu ārlietu politika arī ir ir raugās uz šo jautājumu nopietni. Tāpēc esmu priecīgi, ka šis jautājums iekļaus arī Eiropas parlamenta darba kārtībā. Um, Dānijas pārvietošanas kvota tika izveidota 1978. gadā un uh, tika noslēgts nolīgums ar uh, ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos. Un kopš 1900. 89. gada kvota ir 500 personas. Un 2005. gadā kvota tika izmainīta uz 1500 cilvēkiem. Un uh, tomēr pēc tam atgriezāmies atkal pie 500, lai varētu nodrošināt labākus apstākļus šiem cilvēkiem. Un um, elastīga kvota ar apmēram 500 cilvēkiem ļaut, 500 cilvēku gadā ļautu um, attiecīgi reaģēt uz uh, bēgļu vajadzībām. Tiek izstrādāti jauni um, atlases kritēriji uh, attiecībā uz uzturēšanās atļauju iegūšanu. Kā jau minēja, jaunā valdība ir sacījusi, ka jaunie atlases kritēriji vairs netiks izmantoti. Tā tad eh, galvenais pamats tagad būs bēgļu aizsardzība. Dānijas pārvaldība, eh, pārvietošanas politikas mērķi ir vispirms nodrošināt aizsardzību un arī uh, noņemt lielo slogu, kas gulstas uz pirmo patvēruma mm, sniedzēju valsti eh, migrācijas spiedienu iespējā. Un uh, ir arī paredzēts izveidot politiskās mane, politisko manevra telpu, lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību bēgļiem un izmantojot arī stratēģisko pārvietošanas iespēju. Te, piemēram, eh, tas attiecas uz eh, zināmu eh, labumu gūšanu no tās valsts, no kuras šis bēglis ir nācis, piemēram, no, nodevu gūšanu. Kopš 2005. gada praksē ir tāda, ka bēgļi, kas kurus paredzēts pārvietot uz Dāniju, tiek sagatavoti šim eh, pasākumam, un Dānijā tad viņi sagaida integrācijas programmu trīs gadu ilgumā. Un tā mēs nodrošinām eh, saprātīgu integrēšanos Dānijas sabiedrībā šiem cilvēkiem. Dānijas eh, pārvietošanas programma ir, ir no vairākiem posmiem Tāpat vispirms eh, mēs izskatām rakstiskus pieteikumus, kas nāk no UNHCR. Un eh, tad mēs arī secinām, kuri, kuriem cilvēki ir steidzami jārisina viņu, viņu gadījums. Vairums eh, pārvietošanas bēgļu, pārvietoto bēgļu izvēlas Dāniju paši. Tad tiek atlasīti misijās, un misiju laikā mēs atlasam tos, ko gribam pārvietot uz Dāniju. Tad šīs misijas veids Dānijas imigrācijas dienests, dažkārt mēs iesaistam arī municipalitātes, to pārstāvjus, un arī bēgļu padomi, kas ir nevalstiskā organizācija, kas ir daļa no ANO sistēmas Dānijā. Imigrācijas dienesti ir atbildīgi par lēmumu pieņemšanu, par uzturēšanās atļauju izdošanu atsevišķos gadījumos. Pātrinātie gadījumi e, ietver arī dažādas fails, ko mēs e, saņemam no ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos. E, šādi, šī kategorija aptver mēram 75 personas gadā. Šeit īpašas riska kategorijas ir tādas, kuras nevar nekavējoties atgriezt uz mītnes valsti. Apmēram 20 kritiskie gadījumi, tad no 20 līdz 30% ir kritiski slimi gadījumi. Arī mēs eh, saņemam šos mm, sārakstus no UNHCR un arī mūsu misijās. Eh, kā jau mēs teicām, šī pārvietošana notiek pamatojoties uz ANO bēgļu komisāru bēgļu jautājumos un Dānijas nolīguma. Uh, Mēs saņemam šo informāciju no EUHCR, attiecīgi izlemjam šo jautājumu Dānijas imigrācijas dienestā un, ja vajadzīgs, izsniedzam arī uzturēšanas, atļa, uzturēšanās atļauju. Kā jau teicu, mums, mēs atlasam šos cilvēkus gan atlases misijās, gan arī ar pātrināto procedūru. Vienmēr mēs izskatām arī pieteikums un mēs izskatām, vai attiecīgais cilvēks ir ieradies Dānijā kā patvērumu meklētājs. Um, tad mēs pārvietojam tos, kas ir saņēmuši patvērumu tiesības, kā arī tos cilvēkus, kas attiecīgi tiek pārvietot saskaņā ar humanitārajiem plāniem. Dānijas imigrācijas dienas izmantojot esošo likumdošanu, izskat lieta arī ceļu, kā darboties ar uzturēšanās atļaujām. Uh, bet, lai to saņemtu, mēs izskatām arī dažādas darba pieredzi, valodu, vecumu, motivāciju. Uh, mēs cenšamies pātrinātā kārtā izskatīt jautājumu attiecībā uz slimiem cilvēkiem, bet šeit ir sagaidāms arī kaut kādas izmaiņas. Pirms eh, galējais lēmums par pārvietošanu tiek pieņemts, personai ir jāiziet medicīniskā pārbauda arī uzturēšanās valstī. Dānija eh, parasti veids trīs tādas atlases misijas gadā eh, mēs atlasam, pamatojoties uz rekomendācijām no ministrijas un no imigrācijas dienesta. Imigrācijas dienesta rekomendācijas ir balstas uz konsultācijām ar ANO un arī divpusējā veidā. Trīspusējās konsultācijas par pārvietošanu notiek, ir arī darba grupā ar ANO bēgļu komisāru. mēs eh, liekam lielu uzsvaru uz daudzgadu programmām ar galveno nolūku aizsargāt globāli patvēruma meklētājus. Eh, pēdējos gados mēs esam pārizmitinājuši eh, Kenijas, Ruandas, Zimbabves, Nepāls un Malaisijas iedzīvotājs. Domājam arī par uh, Kongo bēgļiem. Un šajā gadā strādājam ar Nepāls, Malaisijas un Zimbabves bēgļiem. Tad mums ir paredzēts šogad atlases misija uz Nepālu un Keniju. Nē, tas bija īstenībā pagājušā gadā, kad Nepāla un Kenija bija mūsu uh, mērķa valstis. 2011. gadā esam atlas misijas veikuši uz Nepālu, Malaiziju, Zimbabvi un domājam arī par Birmu, par Butānu, par Kongo republiku. Mums ir arī 2012. gada misijas, par tām gan mēs lemsim vēlāk. Un visbeidzot, kādas ir perspektīvas tālāk? Stratēģiski pārvietošana varētu kļūt par ļoti svarīgu instrumentu kopējā politikā. Mums ir jāsaprot, ka bēgļu aizsardzība nevar realistiski tik nodrošināta tikai rietumos bez izcelsmes, sadarbības no izcelsmes valstu puses. Ir jāizvērtē arī globāla aizsardzības kapacitāte arī jādomā par cēloņu iznīcināšanu. Kā jau teicu, jādomā par globālo aizsardzības kapacitāti, jārespektē mūsu starptautiskās saistības, tāpēc eh, Dānijas atbalsta arī reģionālās atbalsta programmas, un es uz, arī citu organizāciju darbu. Dānijai ir liela pieredze šajā jomā bet vajadzētu sadarboties ar citām valstīm, veidot globālo kapacitāti, tīpaši ar izcelsmes valstīm jāsadarbojas, jāstrādā ar uh, migrācijas izcelsmes iemesliem, vajadzētu iesaistīt arī trešo valstu administrācijas, lai tās strādātu ar saviem pilsoņiem pie dažādām programmu. Mēs uzskatām, ka laba programma ir ar blakus efektu, kas ietekmē blakus valstis. Pārizmitināšanas programmas kapacitātes stiprināšana katrā atsevišķā valstī varētu uh, stiprināt mūsu globālo kapacitāti, aizsargāt eh, cilvēkus, kam ir nepieciešama aizsardzība. Eh, tas varētu arī palīdzēt risināt eh, migrācijas plūsmu virzību uz Eiropas pusi. Paldies! Thank you very much, Mr. Glinstrup. Paldies, Glinstrupa kungs. Um, ļoti interesanti mums dzirdēt šo Dānijas pieredzi. Mēs eh, saprotam, ka tas ir tāds didaktisks materiāls. Arī īsi pirms Dānijas prezidentūra. Dānijas prezidentūra varētu būt tā kā apziņas stiprinātājs arī padomē. Mēs varētu caur jūsu prezidentūru padomē pacelt šo jautājumu augstāk aplāksne. Un arī parlamentā mēs saprotam, ka šī informatīvā kampaņa varētu būt uh, viens no svarīgākiem momentiem, lai debat par pārvietošanu izplatītos vēl plašāk. Lielas paldies par jūsu skaidrojumu. Paldies par to, ka klāstījāt Dānijas pieredzi un arī nākotnes perspektīvas. Es neteikšu neko beigās, jo es jau mūsu debatas gaitā esmu izlīdz attiecīgos akcentus. Es tikai gribētu vērst jūsu uzmanību uz diskusiju nākamā nedēļā mūsu plenārsesijā. Mums ir labas ziņas eh, par to, ka ārkārtas pārvietošanas projekts ir apstiprināts. Vēl tātad pozitīvs ir municipālo projektu apstiprinājums. Mums ir arī gads, kas ir nozīmīgs šajā ziņā. Uh, Mums EASO ietvaros arī ir debate par pārvietošanu. Dažkārt arī mēs ar komisiju runājam par to, ka 2012. gadā vajadzētu virzīt šo debatu tālāk. Es gribētu pateikties arī Lībe komitejas sekretariātam Paldies eh, sekretariātam par to, ka palīdzējāt strādāt mums ar šo dokumentu dosie. Antonio, es jums lūdzu pirmais jautājums tev. Konklusiones. Izteikšos pavisam ātri, jo, nu, jau laika vairs nav daudz. Sirsnīgi pateicos par eh, morālo mācību, ko šodien mums esat devuši. Tiešām sirsnīgs paldies. Taču no praktiskā viedokļa, kā jau pareizi tik sacīts, praktiski. Uh, Es, tas ir tas svarīgākais. Es gribētu vēlreiz nodot vēstījumu no Eiropas galvaspilsētas, Eiropas Savienības iestādēm. Mums ir steidzami jāpalīdz pieciem tūkstošiem bēgļu no Ziemeļāfrikas. Viņiem ir jāgūst eh, jaunas mājas pieci tūkstoši bēgļu kas, kurus jau ANO augstais pārstāvs bēgļu jautājumos ir klasificējis kā bēgļus. Šie cilvēki ir klaiņojuši apkārt daži ieradušies uzdā, citi Lambedūzā. Šādi cilvēku ir vēl pieci tūkstoši, kas varētu piebiedroties tiem, kas jau tika ierindoti no ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos puses. Un ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos sacīja, ka mums viņi būtu jāuzņem. Te ir runa par desmit tūkstošiem cilvēku vai par piec tūkstošu cilvēku? Izskan jautājums. Thank you. One of the questions that... Paldies no zāles. Te izskanēja jautājums uh, saistībā ar patvērumu, ar bēgļu politiku. Lambertas kundze saka, Te ir šis jautājums par ģimeņu apkal, atkal apvienošanai. Ja jūs pavarat durvis vienam vai diviem cilvēkiem, tad tur uzreiz nāk vesela ģimene un saime. Runājot par organizēto pārvietošanu, vai arī šajā kontekstā jūs saskaraties ar šo problēmu, vai te ir pamats bažām? Un ja tā ir, tad kā jūs to risināt? Es zinu, ko saka Eiropas Savienības direktīvas par to, un dalībvalsts tas neīsteno, bet es gribētu dzirdēt argumentus par šo situāciju. Paldies. No for, for Turpin Tavāris kungs, neviens cits nevēlas eh, uzdot jautājumu. Kurš gribētu atbildēt šiem jautājumiem? Uh, for... Atbildi Eteimes Jankungs runāja par 5000 cilvēkiem par šo skait, skaitli. Patiesībā e, visi gadiem vēl nav izskatīti, daži patvēra meklētāji tiek atzīti kā bēgļi, un e, E, Lībijas, e, mūsu birojas Lībijā izskatīja viņu gadījumus, taču mūsu birojas Lībijā arī kādu laiku tika slēgts, un līdz ar to ir eritrieši, somālieši un citi, kas patiesībā nekad nevarēja doties uz mūsu biroju Lībijā tieši šīs situācijas dēļ, tad būtībā ir e, tāds nevien, neviennozīmīga situācija. Ir cilvēki, kas tika atzīti par uh, patvērumu meklētājiem, un citi, kas savukārt nonāca mūsu birojā, tad cilvēki, kas um, ir mm, nonākuši nometnēs uzsā, tad viņu situāciju mēs skatām, ir kaut tādi cilvēki, kuri nekad netika pie mūsu biroja. Tātad, lai konkrēti atbildētu uz jūsu jautājumu, mums ir apmēram 4000-5000 cilvēku, kas Tagad daži vēlreiz un daži pirmo reizi no ANO augstā komisāra bēgļu jautājumus ir atzīti par bēgļiem. Un tad vēl ir bēgļi Lībijā, kas vēl ar vienu ir Lībijā. Cerams, ka mūsu darbība Lībijā drīz atkal atsāksies un ātrāk varēs risināt viņu jautājumu un tātad var skatīs eh, Lībijā ar šo bēgļu problēmu. Es gribētu paturpināt, saka Van Gemona kungs, kad jūs runājāt par bēgļiem, par migrantiem, kas dodas uz Lampedūs. Parasti mēs nevaram droši sacīt pārvietot šos cilvēkus, jo tas uh, ierobežos uh, Eh, jo tas tad tālāk ietekmē šo bēgļu plūsmu. Vieni, eh, tur ir divas konkrētas grupas parasti, viena, kas ir eh, nometnēs un citi, kas ir tiešām Uh, uh, Eiropas Savienībā nelegāli nokļūt. Ir bijuši tādi, kas no Tunisijas dodas uz uh, Itāliju un uh, kas uh, viņi uzskatīja, ka viņiem nav droši gaidīt viņu uh, jautājumu izskatīšanu, vienkārši viņi devās uh, sakāp laivās un uh, barojot uh, cilvēku tirgotājus, devās uz Itāliju. Tātad šai ziņā, protams, mums jārēķinās ar kontrabandu. Atbildot uz Lamberts kundzes jautājumu. Es domāju, uz to varētu atbildēt arī Dānijas valdības pārstāvis, vai viņiem ir bijis problēma, kad pēc pārvietošanas eh, seko eh, ģimenes atkal apvienošanās prasība. Bet eh, skaidrs, ka pārvietojot cilvēkus, mēs vienmēr identificējam, kāda ir viņu ģimene. Viegli to nav izdarīt. Parasti to ir ļoti grūti izdarīt. Jāpārbauda, vai bēgļi, kas apgalvo, ka viņi ir kopā, ka viņi ir ģimene, tiešām tāda ir. Mēs mēģinām nodrošināt to, ka šis cilvēks patiesībā nedzīvo viņa puses nometnē, otrā nomets pusē. Bet mums ir pieredze daudzu gadu ilgumā, ka cilvēki tiek pārvietoti. Jā, pastāv iespēja, ka vēlāk ir pieprasījumi pēc ģimenes atkal apvienošanās, taču es nedomāju, ka tas kaut kā ir ietekmējis pārvietošanas procesu. Varbūt gribat piebilst. Jā, turpina priekšstādātājs. Ļoti svarīgi, kā var palīdzēt šī pārvietošanas politika paņa, paņemt nost cilvēkus no uh, cilvēku kontrabandistiem, cilvēku tirgotājiem. Un pēdējo divu gadu laikā tas jau tik novērots vidusjūrā. Es zinu, ka Morits kungs vēl kaut ko gribēja pieminēt. Atbildot Lambertas kundzes jautājumu. Jā, es zinu, Gemuna kungs runāja no ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos perspektīvas. Ir arī organizācijas, kas atbalsta pārvietotos cilvēkus. Um, protams, ka kristiešu organizācija arī varētu uztraukties par to, ka uzņemot vienu, viņam nāks vēl vairāk, un, protams, ka te atbildes ir dažādas atkarībā no tā, kam jūs uzdot šo jautājumu. Tad, kad eh, ģimenes situācija ir identificēta, bēgļi parasti nāk ar daudziem vēstījumiem, ko viņi dzirdēs. Ak, tā patiesībā tiek ņemta tikai, m, mm, tiek ņemts tikai ģimenes kodols, pēc tam varēsiet pārējos pā, patvest. Citiem akal stāsta, ka ja viņiem ir vēl ģimene, tad viņus vispār ne, neatlasīs. Tad, kad augstais komisārs pēkļi jautājumos mēģina noskaidrot, kāda ir ģimenes situācija, tad um, tas tiešām ir ļoti grūti. Nometnes situācija arī tur nevar saprast tikai vēlāk, mēs saprotam, ka, ā, patiesībā tur šai ģimenei piedarīgs vēl bija bērns, kas netika atlasīts vienu vai citu iemeslu dēļ, un tad mēs jautājam cilvēkam, kāpēc jūs neminējāt to? Saka, jā, bet es biju dzirdējis, ka, ja es sacīšu, ka man ir bērns, tad, tad man neatlasīs uz pārvietošanās programmu. Un tad ir jautājums, ko uzskat par ģimeni. Mēs zinām, ka Kenijā ir daudz. Uh, um, um, bāreņu, kurus patiesībā Uh, kurus patiesībā tomēr uzņem kāda cita ģimene. Nu, mēs varam sacīt, ka mūsu uztverē tā nav ģimene, bet jūs jau, tas bērns desmit gadu tur dzīvo un viņa skatījumā tā ir ģimene. Tātad bērni tiek adoptēti. Viena lieta ir juridiskais status, taču mēs zinām no daudzām valstīm, ka bēgļi, uh, patvērumu meklētāji, uh, viņi mēģina, viņi spēja paši izdzīvot, taču uh, viņi tomēr arī vēl dzīvot ar savu ģimeni. Uh, tad bieži vien tā prasība pārvietotajā, tajā valstī, kur viņi pārvietot, ir, ka viņi paši spēja uzņemties atbildību par to ģimeni. Paldies, turpina Glistrup kungs. Daunijā problēma ar to nav bijusi, bet tas ir svarīgs jautājums īpaši saistībā ar bēgļiem un uh, atlases misijās. Mēs viņiem sniedzam informāciju par ģimenes apvienošanās noteikumiem Dānijā, un viņiem tas ir jāpieņem pirms viņi izšķirs doties uz Dāniju. Nu, protams, ka izpratne par ģimeni dažādās valstīs ir atšķirīga. Ja jūs sniedzat pareizu informāciju šiem cilvēkiem, nodrošināt, ka viņi saprot to, tad viņi arī zina, uz ko viņi parakstās. Vēl es gribētu sacīt, ka mēs nesadalām ģimenes atlases misijās. Mums, eh, mēs eh, uzņemam gan bērnus, gan arī viņu vecākus. Mēs nesadalām ģimenes, kā minēja Torstens. Uh, tos gadījumus, ka bērni, kas dzīvo ar vecākiem, kad patiesībā vecāki nav vecāki, bet kas adaptējuši bērns, mēs arī šādas gadījumus skatām, uztveram to par ģimeni. Mums ir laba sadarbība ar uh, ANO augsto komisāru bēgļu jautājums. Vai tā ir ģimene, vai tā ir tikai tāda sacerēta atkal apvienošanās? Protams, ka ir situācijas, kad adaptētie bērni dzīvo ar ģimenēm un dzīvo kā vesela ģimene. Liels paldies. Turpin priekšstādātājs. Nezinu, vai Tomas Kunz kaut ko gribētu piebilst. No. Okay. Nē. Labi. Esmu gatavs uzklausīt arī cits jautājums no zāles, ja nav. Nu, tā tad mēs pabeigsim pirms paredzētās uzklausīšanas beigu laika. Nu, Un noslēguma piezīmes komis, no komisijas padomas un Eiropas parlamenta Džina Lamberta vadīs šo sadaļu. Paldies! Okay. Um, I know that people are... Es apzinos to, ka cilvēkiem ir jāiet projām uh, dažādu iemeslu dēļ, bet uh, mums tomēr ir jāizsaka noslēguma piezīmes. Un to, ko jau es dzirdēju un ko man kolēģi dzirdējuši, tad uh, šī informācija ir diezgan nozīmīga un arī interesanta. Uh, kā arī ļoti svar, eh, svarīga informācija, eh, kas arī ir nozīmīga parlamentam. Un skatoties uz šiem horizontāliem jautājumiem un arī attiecīgi uz, pu, uz at, punktiem, jo tīpaši par priekšlikumiem, tie var būt eh, ļoti noderīgi. Bet es vēlētos prasīt saviem kolēģiem no komisijas un padomes, pateikt pāris vārdus par šo dienu, eh, tātad, eh, ko viņi domā, kurā virzienā mēs ejam, un man arī ir pāris eh, teikumu, ko teikt no parlamenta puses. Tātad komisija lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Tātad, pirmkārt, es vēlos turpināt to, ko jūs teicāt šodien. Tas bija ļoti interesanti. Ļoti interesants pasākums. Mēs daudz ko mācījāmies Mēs, protams, sakojam visām diskusijām. Arī mēs uh, sapratām mūsu komentārus, un arī kritika ir ļoti noderīga. Un mēs ceram, ka tas būs ļoti labs pamats turpmākajām diskusijām nākamajos mēnešos. Tātad skatoties par nākotni. Tātad otrās paudzes tiesība aktu mērķis ir būtībā uzlabot uh, koherenci. Tātad mūsu mērķis arī ir samazināt administratīvo noslogojumu, kā arī izmaksas. Bet mēs arī vēlamies uh, attiecīgi standārtus uh, paaugstināt uz aizsardzību Mēs arī vēlamos eh, izvairīties uh, no, Speakers. To to a... no minimāliem standartiem. Mēs arī vēlamies Respect. Uh... Šai ziņā komisija tikai vienīgais, ko var darīt, var griezties pie diviem līdzlēmējiem, padoms un parlamenta. Mēs gribētu teikt, ka mēs tiešām uh, ceram uz jūsu darbu, uz jūsu palīdzību, ko, ar jūsu palīdzību tikai mēs varam panākt šo augsto standartu. Protams, Polijas prezidentūra ir bijusi ļoti aktīva, un arī komisija gribētu pateikties Polijai par visu to, kas ir paveikts Mēs arī gaidām mūsu turpmāko sadarbību. Tagad es gribētu pateikt, ka mēs saprotam, ka būs nepieciešams kompromiss, lai mēs varētu vienoties un panākt mūsu risinājumu līdz 2012. gada termiņam, bet tas nozīmē, ka visām pusēm ir jābūt gatavam iziet uz kompromisu, lai mums būtu līdzsvarots e, tāds um, lēmums, lai nebūtu tāda izvēle, tāda tā kā labākā varianta meklēšana likumdošanas aktu ziņā. E, mums ir nepieciešams ietvers, kas ir skaidrs un saprotams. Mums ir likumdošanas aktos jārisina tās bažas, ko paudušas dalība valsts un arī Eiropas parlaments. Un līdz ar to es arī būtu gatava pabeigt savus komentārus. Komisija ir gatava vienmēr atbildēt uz jūsu jautājumiem eh, no pa padoms no parlamenta. Mēs esam līdzlēmšanas procesā un paldies. Liels paldies. Es tagad vēl vienu līdzlēmēju aicināšu izteikties. Šostaka kungs, lūdzu. Tātad jūs pārstāvat padomes tieslietu iekšlietu formējumu. Paldies! Man ir divas lietas, ko gribēju izcelt. Būtu, būtu diezgan garlaicīgi rezumēt katru no septiņiem, septiņām daļām. Tāpēc es runāšu tikai par dažām daļām. Vispirms ļoti šī ārējā diskusija par pārvietošanu ir ļoti. Uh, interesanti. Es domāju, ka padomē arī mēs piekrītam, ka ārējās uh, dimensija patvērumu politikā tieši pārvietošana ir ļoti svarīga lieta. Šeit mēs redzam, ka atsevišķas dalībvalsts ir ļoti aktīvas, brīvprātīgi. Desmit dalībvalsts jau šobrīd strādā ar pārvietošanas programmu. Uh, Un arī Eiropas Savienība kā tāda nav īpaši neaktīva. Ir kaut kas darīts, ņemot vērā, ka ir iespējams atbalstīt arī bēgļu fondu ietvaros pārvietošanas programmas, un mēs ceram, ka šāds iespējas arī palielināsies nākamās finanšu perspektīvas kontekstā. Kā jau teicām, šobrīd tiek izskatīta kāda institīva šajā jomā, bet eh, ļoti bieži arī jāsaka, ka laba, labs institīvas tiek, tiek apraktas tādos starptautiskos uh, Institucionālos strīdos pagaidām nav kompromisa panākts, kur visas puses ir priecīgas, kaut gan mēs meklējam izēju, un es gribētu arī pateikt, ka mēs esam apņēmības pilno prezidents uzsvirs virzīt šīs lietas uz priekšu. Mans nākamais komentārs ir saistīts ar iekšējiem aspektiem patvērumu politikā, un šis iekšējais aspekts ir varbūt tāds fundamentālāks ņemot vērā tieši mūsu uzklausīšanas tematiku šodien padomas locekļi, noteikti arī prezidentūra piekrīt, ka eh, dalībvalstu patvērumu patvērum sistēmas nav perfektas. Tur ir daudz kas uzlabojums, un prezidentūra un padome uzskata, ka atsevišķām dalībvalstīm ir jāsniedz palīdzību šai jomā, un tieši tāpēc Eiropas padome, kas sastāv no 27 dalībvalstīm augstākajā līmenī, ir apstiprinājušas, ka tiešām ir nepieciešams pieņemt likumdošanas akts līdz 2012. gada beigām, kas veidos tādu kopīgo patvērumu sistēmu. Šis nolūks ir apstiprināts vēlreiz jūnijā šogad, bet tas nenozīmē, ka standarti dalība valstīs vispār kā likums ir zēma. Tā, to nevarētu apgalvot. Mēs esam dzirdējuši piemērus, dzirdējām labāko praksi, arī par valodu standartiem, par tulkošanas pakalpojumiem. Uh, Tad, bet diezgan maz mēs esam dzirdējuši par labākās prakses piemēriem, mēs dzirdām kritiku. Eh, šeit viens piemērs ir bijis īrijā, kur eh, noziedznieki tiek izvietoti blakus sieviete. Bet ir arī atpakaļ atgriešanas direktīva, kur ir rakstīts, ka tā nedrīkst darīt, tāpēc ir jādod iespēja arī nevalstiskām organizācijām attiecīgos centrus apmeklēt. Tad vēl eh, mums ir piemērs, kad eh, viens eh, tad speciālists šajā jomā esot, esot uzvedies kā policists rupjā veidā, un mēs zinām, ka cilvēki tiešām šajā jomā strādā diezgan ekstremālos stāvoklī un arī budžeta resursi ir maz. Uh, ko es gribēju teikt? Es gribēju pieminēt, ka viss šīs situācijas ir saistīts ar patvērumu paketes iztirzāšanu un uh, patvērumu procedūru direktīvu. Uh, sarun, šīs pēdējās sarunas ir tīpaši sarežģīts par procedūrām. Mēs runājam par 27 pilnīgi dažādām patvērumu sistēmām, kas nekad nav bijušas harmonizētas, un tas ir pirmais mūsu mēģinājums par to runāt. Otkārt, pirmās paudzes likumdošanas akti noteica minimālo standarts, bet e, šie minimālie standarti darbojas tikai pusotra gada. Tātad faktiski ir ļoti daudz neskaidrība par to, kā tie funkcionē šie standarti un šie akti. E, treškārt runājot par patvērumu procedūru direktīvu, ļoti daudzas normas e, ir saistītas ar administīvo un civiltiesisko sistēmu dalībvalstīs, un šīs lietas ir ļoti grūti mainīt. Treškārt, un tas izskanēja diezgan skaidri šajā diskusijā par mm, aizturēšanu, tad šī te joma arī tiesu judikatūrā ir ļoti neskaidra, Kaut vai paņemsim šīs rekomendācijas no Eiropas padomas par aizturēšanu, un tad vēl ir dokuments par to, ka ir nepieciešams iegūt noteikts pierādījums, lai ieliktos failā, un pasakiet, vai tas ir vienkārši, vai tiešām šajā kontekstā tas ir vienkārši izprotams, ko mēs varētu uzreiz eh, saprast un skaidri interpretēt, un nevajadzētu tagad doties mūsu uz tiesu, lūgt skaidrojumu. Visbeidzot, ļoti daudz standarti, kas tiek ieteikti visos likumdošanas tekstos, faktiski ir plašāki nekā tās garantijas, ko mēs piešķiram mūsu dalībvalstu pilsoņiem un mums tiešām ir jāstrādā pie šie jautājumi, vai mēs varam sniegt vēl plašākas un lielākas garantijas šiem iebraucējiem, kā pašu pilsoņiem. Ņemot vērā, ka šie cilvēki meklē patvērumu un ņemot vērā, ka mūsu budžeta situācijas ir ļoti saspīlētas, mēs tad varam nonākt ļoti sarežģītā saruna kontekstā. Mēs uzskatām, ka ir ļoti viegli raksturot šīs sarunas kā skrējienu uz leju, ka padomi it kā grib zemināt šo standartu, un citas institūcijas tagad grib celt šo standartu uz augšu. Tā nebūtu, tā nav. Ko mēs gribam? Mums, mēs tī, gribam tikt galā ar ļoti sarežģīto situāciju. Mums ir pilnīgs situācijas sistēmu sajaukums. Dažās valstīs situācija un sistēma ir ļoti laba. Uh, Un tad no otras puses mums ir ārkārtīgi sarežģīti tiesiskie instrumenti, un tāpēc tādos apstākļos kompromisu atrast ir ļoti grūti. Eiropas padomu, kā es teicu pašā sākumā, ir apņēmības pilna panākt vienošanos par šiem tekstiem. Mēs gribam to izdarīt līdz nākamā gada beigām, proti līdz trijo prezidentūras beigām. Polijas prezidentūra mēs esam pateicīgi par laipniem vārdiem no jūsu puses. Mēs cenšamies darīt visu, ko varam, lai radītu kontekstu, lai sasniegtu minēto mērķi. Mēs strādājam ļoti cieši ar nākamo Dānijas prezidentūru un arī ar Kipras prezidentūru. Un cerams, un te jāpiekrīt arī pārējiem, cerams, ka tas viss ir izdosies. Uh, Un visbeidzot, tā kā mēs esam saņēmuši ļoti daudz laipnas vārdus par mūsu prezidentūru, prezidentūra ir tik spēcīga kā dalība valsts, kuras mēs pārstāvam. Un ja jums šķiet, ka polijas prezidentūra rada pozitīvu dinamiku, tad tas ir tāpēc, ka mēs izjūtam arī sadarbības atbalstu no visām pārējām dalību valstīm. Liels paldies! Uh, Liels paldies, turpina Lamberts kundze, par jūsu skaidrojumu, par zināmajām grūtībām un jautājumu loku pie kā vēl jāstrādā. Es domāju, ka parlaments apzinājās šīs eh, lietas arī pagātnē, pirms mēs kļuvām par līdzņēm, līdzlēmēju šajos jautājumus. Es domāju, ka mēs varam droši sacīt, ka dažkārt rodas iespējas, ka dažas no atbildēm, ko zināmos brīžos saņemam no padomas. Nu, nestāstīšu, par kuriem padomas pārstāvjiem ir runa. Mums rodas iespējas, ka mēs eh, nerunājam par reālajām lietām reālām grūtībām šajās sarunās. Dažkārt šķiet, ka jums ir jāpārliecina cilvēki, ka jūsu argumenti vispār ir uzklausāmi, un tad mēs kaut ko varam darīt tālāk, tikt ārā no, šī, no šīs šietamās bezizējas. Un gal galā tas taču ir um, tiesību aizsardzības interesēs. Tās mums ir jāaizsargā arī saskaņā ar tiesību aktiem, bet, protams, nav nekāda ilūzija par to, ka dažās dalībvalstīs, ņemot vērā politisko klimatu, ir arī jāapzinās atbildība par to, ka šis patvērumu jautājums ir ļoti svarīgs. Protams, ka dažkārt um, ir um, spēki, kas nevēlas šo jautājumu vispār risināt par laimi. Vairums no viņiem nav valdībā. Un ir arī uzskats, ka patvērums ir privilēģija, nevis tiesības. Es domāju, ka mēs visi piekrītam tam, ka mēs vēlamies panākt pēc iespējas labāko rezultātu, kas nodrošinātu nākotni tik daudziem cilvēkiem šīs planētas, kas saskaras ar vajāšanas vai kaitējumu nodarījumu risku. Un mums tagad ir tāda neoficiāla institucionāla kontaktgrupa patvērumu jautājumos, un tur mēs mēģinām risināt horizontālos jautājumus, piemēram, par neaizsargātajām cilvēku grupām vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mēs gribētu arī sacīt, ka patvērumu jautājumu, patvērumu dos, dosjē atrisināšanu līdz 2012. gadam. Nu, 2012. gadā mēs neceram, ka tas būs janvārī, taču mēs ceram, ka līdz 2012. gada beigām tomēr šie jautājumi tiks noslēgti un pastāv zināms bāžas par dažām dalībvalstīm īstenot labo praksi, kas pastāv dažās dalībvalstīs. Mēs par to dzirdējām, piemēram, runājot par Beļģiju saistībā ar dzimumiem. Es domāju, ka mēs raugāmies uz vislabākajām dalībvalstu praksēm ar cerībām, ka tās izplatīsies arī uz citām dalībvalstīm. Vēl viena lieta, ko es gribētu sacīt, es zinu, ka visu dienu cilvēki to vien gaida, ka patiesībā eh, mēs nākošu nedēļu balsosim par kvalifikāciju direktīvu. Nu, tādi, nu tie jautājumi. Tā mums saka. Cerēsim, ka tas tiks cauri, tas uh, korelācijas, jeb atbilstības tabulas, ar kurām varēsiet tad rotāts uz Ziemassvētku ieglīts. Bet es tiešām gribu pateikties visiem, kas piedalījās šajās debatēs, tiem, kas uh, visu dienu klausījās šajās debatēs, kas sniedz savu ieguldījumu debatēs un uh, sniedz arī ļoti vērtīgu informāciju, pateicamies arī tūkiem, tūki pateic klausītājiem, un viņu darbs arī palīdzēja mums organizēt šo pasākumu. Cerams, ka viss šis darbs vainagosies ar panākumiem, uz kuriem tiešām ceram. Nu, 5000, par kuriem 5000 eh, cilvēki, par kuriem rūpēja šodien Tunisī, cerams, arī radīs savas mājas citur. Paldies!